So, dear colleagues, um, good morning. Kolēģi, labrīt! Unser Chair wird ein klein wenig später kommen. Mums priekšsēdētājs ieradīsies mazliet vēlāk, līdz ar to es kā priekšsēdētāja vietnieks varu sākt mūsu sanāksmi. Sveikt jūs šeit, un vai jūs varat lūdzu aizvērties? Jūs tur! Paldies. Um, un, uh, un tagad otrais uh, darbkārtības punkts priekšsēdē paziņojumu. Vēlos norādīt jums, ka ITEK ģenerāldirektorāta filmēšanas komanda šodien būs telpā šeit, uh, lai filmētu um, parlamenta darbību, mūsu darbu norisi. Līdz ar to šeit e, tiks filmēta mūsu komiteja tikai video bez skaņas. Trešais darba kārtības punkts. Tas ir punkts, e, kur es pats esmu referents. Tātad atskaite par notiekušajām iestāžu sarunām. Tā, vienu mirkli. Nein, das ist was anderes. Das kommt erst in der Tagesordnungspunkt 4. Um, ähm, and the point is... Tātad trešais punkts var jums informēt, ka trialogs par CRD, CRR, kur es esmu arī referents, nu jā, tāpēc es mazliet apjuku. Tātad trialogs notiks 16. oktobrī Briselē, jautājumi ar eh, ilgspējīgu finansējumu, naudas atmazgāšanas apkarošanu un proporcionalitāti tika pārunāti un sarunas turpināsies nākamajās trialogu sarunās, eh, kas paredzēts 7. novembrī. Kas attiecas uz Emir Refit trialogu, notika otrās eh, trialogs un vienojāmies par tīrvērtes pienākumu atlikšanu pensiju fondiem, riska mazināšanas metožu izmantošanā, divpusējās darbībās. Par darbības jomu mēs nerunājam šajā trijologā, jo pietrūka laiks. Daļa no tehniskā darba eh, vēl tiks turpināta. Tātad gaidīsim iznākums no šī tehniskā darba. Tad vēl bija visai Eiropas pensijas, pensiju produkts. 11. oktobrī bija pirmās trialogu sarunas. Institūcijas apmainījās ar viedokļiem, cenšoties atrast eh, iespējas panākt kompromisu attiecībā uz eh, autorizāciju pamata PEP e produktam un eh, produktu maiņas nosacījums tehniskajām sanāksmēm uzdots sagatavot nākamo politisko trialogu, kas notiks 25. oktobrī. Un visbeidzot, varu jūs informēt, kur atradīsies EBA. Tātad Otmārs Karas un Pervanš Beres ir referenti. 17. oktobrī tika apstiprināta vienošanās par EBA mītnes vietu, par it īpaši attiecībā uz neatrisinātajiem jautājumiem, attiecībā uz kopīgā paziņojuma īstenošanu par decentralizēto aģentūru atrašanās vietu, kas ir tātad atkal tiek apspriesta, kas pakļauts ir citām starpiestāšu sarunām. Un es kļūdījos, ir vēl viens punkts. Attiecīgais uh, eh, eh, CRR, CRD, trilogu un EBRD. Tas ir daļa no banku paketes, un trilogs notiks 17. oktobrī vakar. Labs progress tika panākts attiecībā uz atsevišķu problēmu risināšanu, it īpaši kooperatīviem, struktūrētiem vērtspapīriem 55. pāns attiecībā uz saistībām, eh, kas pakļauts trešo valstu likumdošanai un MRL paziņošanai. Un līdzsvars starp eh, uzņemošo valsti un mītnes valsti. Un šajos svarīgajos jautājumos ir būtisks atšķirības starp iestāžu viedokļiem. Nākamais trialogs notiks 6. novembrī. Un BRD trialogs ir svarīgs arī CRR, CRD trialogam, jo, manuprāt, CRD, CRR dosie šobrīd ir kā ķilnieks, kamēr BRD trialogs nav atrisināts. Kamēr mēs BRD eh, netiksim uz priekšu, tikmēr nesasniegsim progresu arī CRR, CRD dosie, jo padome uh, ir eh, turpinājusi bloķēt tālāku virzību. Tik daudz par trešo punktu mūsu darba kārtībā. Tālāk ceturtais punkts. Mans ziņojums par to, kā tiek īstenos tiesību normas un kopīgais paziņojums, ar ko nodrošina decentralizēto aģentūru parlamentāro uzraudzību. Pāriešu uz vācu valodu. Šajā atzinumā, kuru Ekon sagatavo konstitucionālo lietu komitejai, kas ir komiteja, kur sagatavo ziņojumu par parlamentāro uzraudzību decentralizētām aģentūrām Eiropas Savienībā. Referents AFCO ir Georgijs Šoflins no Ungārijas un pārstāv EPP. 26. septembrī Mans atzinuma projekts e, tika izsūtīts deputātiem 1500 rakstzīmes ir e, teksta apjoma ierobežojums, ļoti īsts tātad, un tikai kā papildu ieguldījums AFCO ziņojumam. 20 5. oktobrī, tātad jau pēc septiņām dienām beidzas eh, termiņš eh, grozījuma iesniegšanai ekona atzinumam, tad grozījumus arī apspriedīsim 19. vai 20. novembrī. Nu, tad 21. vai attiecīgi 22. janvārī mēs šeit ekon komitejā plānojam balsot par šo atzinumu tiek eh, sasaistīts decentralizētas aģentūras ar ekonu, tās ir EBA, EIOPA, ESMA un, protams, SRB. Un manā atzinumā, ekon komitejas atzinumā, ir uzsvērts šādi punkti. Pirmkārt jau tie, kas saistīti ar decentralizēto aģentūru galvenajiem pienākumiem. Šeit es esmu izcēlis to, ka decentralizētās aģentūras visas savus pienākumus pilnvērtīgi un arī rūpīgi īsteno, bet viņi nedrīkst iet ārpus mandāta, ko padomu un parlaments ir noteicis ir jābalstās uz principiem par eh, labāku regulējumu, jāveic atklātākas eh, publiskas konsultācijas attiecībā uz sekundāriem un terciāriem tiesību aktiem. Tālāk atzinumā ir apskatīta arī parlamenta iesaiste lēmumu pieņemšanas procesos. Vispirms ir mans priekšlikums minēts, ka parlamentu pārstāvjiem vajadzētu ļaut piedalīties galvenajās lēmē institūcijās EBA un aģentūru iesaistīto pušu fórumos, lai veidotu savstarpēju izpratni par svarīgākajiem jautājumiem parlamentam, dalību valstīm un komisijai. Jo mēs esam regulāri dalībnieki šajos fórumos, un tas varētu arī vienkāršot eh, procesus un pātrināt tos. Kas attiecas uz parlamenta lomu atrašanās vietas eh, atrašanā? Ebas gadījumā parlaments sistemātiski ar komisiju un padomi strādā pie kritērijiem visām iestādēm Un eh, tā, tā vismaz tam būtu jābūt. Tam nevajadzētu būt procesam, kas spējiet mums kaut kā garām vai eh, ļaut mūs iesaistīt tikai nelielā mērā. Šeit saskaņā ar manu atzinumu projektu, mūsu lomai ir jābūt gana nozīmīgai. Un visbeidzot, savā atzinumā uzsver to, ka aģentūras atrašanās vieta ir saistīta ar uzdoto pienākumu īstenošanu, attiecībā uz eh, finansēšanu, un eh, šajā atrašanās vietā nevajadzētu negatīvi ietekmēt šo pienākumu izpildi. Mēs gan arī norādām, ka aģentūras atrašanās vieta eh, nozīmē arī ēku kopīgu iz, izmantošanu, un jāapsver ir varbūt iespēju E, izmantot kopīgi ēkas. Tik daudz es varēju izdarīt, 1500 rakstzīmēs, kā ēnu referenti. EPP ir Brians Heis, viņa zālē nav. Vai kāds no klātesošajiem EPP kolēģiem vēlas izteikties viņu vietā? Nē. ECR Keja Svinbērna Arī viņas nav klāt. Vai no ECR kāds cits vēlas viņu aizstāt? Nē. Līve Virnika Alde būtu ēnu referente, un viņa arī ir šeit. Man, par to man prieks lūdzu vārds jums. Paldies, Zimonkungs, godātie kolēģi. Es vēlētos pateikties jums par jūsu atzinumu projektu. Tas ir precīzs konkrēts un skaidri parāda, ko vēlaties sasniegt. Respektīvi, skaidri parādīt, kādā veidā mēs vēlamies uzlabot sadarbību starp decentralizētām aģentūrām un mūsu iestādēm, it īpaši mūsu parlamentu. Pats par sevi saprotams, ka viņiem jāro, jāstrādā mandāta ietvaros, kas viņiem tiek piešķirts. Turklāt, es piekrītu referentam, ka ir svarīgi organizēt regulāras iespējas citām iesaistītēm pusēm sniegt savu ieguldījumu, it īpaši attiecībā uz Eiropas parlamentu, tas ir jāsaka. Es aicinu uzlabot komunikāciju pirms sekundāro un terciāro tiesību aktu izstrādes, šīs izstrādes laikā un pēc tam. Tāpat padomē ir jānorāda, ka nākotnē Eiropas parlamentam ir jābūt vienlīdzīgai lomai ar padomu, tad, kad tiek lemts par aģentūru atrašanās vietu. Es vēlētos īpaši uzsvērt šo ziņu. Kā, li, kā likumdevēji eh, mums eh, šāda prasība ir tikai vienīgi leģitīma. Paldies par to. Paldies! Neredzu runātājus no zaļajiem. Pērvanša. Yes, yeah, yes. Uh, for, uh, the... Neredz ar nevienu no goja, tad brīvais mikrofons Pērvanš Beres. Uh, merci à notre rapporteur. Paldies referentam par to, ka viņš šo diskusiju tik veiksmīgi uzsāka. Nepieciešams šais debatēs iesaistīties tas, nu, zināmā mērā izraisīja iepriekšējais apspriežamais ziņojums kontu komitejā. Mēs jau piedzīvojām to, cik sāpīgs ir šis jautājums par aģentūru izvietošanu un tā tālāk, piemēram, šajā gadījumā par zāļu aģentūru bija runa. Tas attiec arī uz citām aģentūrām. Un no šī skatu punkta raugoties, šis pārskatīšanas pieprasījums tiešām sakrīt ar to brīdi, kad noslēdzās, tika noslēgta vienošanās ar padomu, un tas svarīgi. Domāju, turklāt šais debatēs iesaistīties, nu, attiecībā uz jomām, ko ekonu komiteja labi pazīst, respektīvi attiecībā uz tām aģentūrām, kuru, ko, kuru darbība piekrīt, piekrīt mūsu kompetencei. Un Pirmām kārtām šai deklarācijā, kopējā deklarācijā vajadzētu panākt to, ka aģentūra mītnes vieta tiek uzskatīta par koplēmuma pa procedūrai pakļaujamu lietu un pamat tiesību akti. Ehm, attiecīgi tad, nu, tas ir jautājums, par ko parlamentam būtu arī jāspēlē. Otrām kārtām aģentūru līdzekļi. Ja mēs veidojam šādu iestāžu kopēju deklarāciju, tad tādā gadījumā šeit mums jāpauž saistības piešķirt aģentūrām vajadzīgos budžeta līdzekļus mm, to funkciju pildīšanai. Turklāt arī gribētu aicināt mūsu referentu ciešāk paraudzīties uz to, kas deklarācijā teikts par aģentūru pārvaldību. Jo šeit deklarācijā tika minētas tādas arī ļoti detalizētas lietas par to, kā jābūt sastādītām valdēm, no kā sastāv izpildvaras orgāni. Nu, un te, piemēram, nu tā garām ejot, var pieminēt, ka, piemēram, attiecībā uz izpildvaras orgāniem šo aģentūru direktoriem ir jāaiziet cauri darbā pieņemšanas procedūrai. Um, un, paš, un jāpieņem darbā savi darbinieki. Nu tā taču gluži nav. parlaments īsteno apstiprināšanas eh, procedūru, bet tas taču attiecas arī, piemēram, uz citiem viņu izpildu valdes locekļiem. Arī tos apstiprina parlaments, nevis pieņem darbā šis direktors. Es domāju, te tādas detaļas, kas ir jāizpēta. Un eh, tad ar šo informāciju mēs varētu šīs diskusijas bagātināt un, jāsaka, vēl plašāk izvērst to veidu, kādā šī deklarācija mm, attiecīgi apraksta aģentūra pārvaldību. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Šķiet, neviens cits runātājs uzstāties nevēlas. Nu, tad varbūt dosim vārdu vēlreiz referentam. Paldies, paldies par abiem šiem uh, izteikumiem, protams, par grozījumu priekšlikumiem mēs vēl runāsim par tos tie vēl, iesnieg, tie, tie vēl iesniedzam turpmākajās septiņās dienās, jo, kā jau teicu, 25. oktobrī grozījuma iesniegšanas termiņš iztaka. Jā, tieši tā, 25. oktobrī 2012. grozījuma apspriešana notiks 19. un 20. novembrī un balsojums ekonu komitejā 21. un 22. janvārī. Paldies! Un varam nonākt līdz ar to pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir piektais un sestais punkts kopā. Pirmām kārtām sektās obligācijas un attiecīgi riska darījumi šādu um, obligāciju formātu. Apspriežam grozījumus. Referents ir bērns Luke. Lukas kungs, jums arī vārds. Paldies priekšādātāji, paldies arī Jānu referentiem Paldies par šo ļoti labo sadarbību un iesniegtajiem grozījumiem. Domāju, ka esam uz tā pareizākā ceļa, lai šai parlamenta mm, priekšlikumā noslēgtu darbu. Nu, ļaujiet man pirmkārtām pastāstīt, ka man tas iespējas radies tāds, ka aptuveni trīs punkti ir tādi, par kuriem mm, norisinās ļoti tādas pamatīgas diskusijas un ir viedokļa atšķirības. Viens no tiem ir saistīts ar definīciju par to, kāda veida drošības elementi tiek attiecināti šīm saktajām obligācijām. Par to tiek runāts divos atsevišķos pantos. No vienas puses tiek runāts par CRR daļu un tad, nu, tad, tad to, ka tam vajadzētu piešķirt kādu regulējumu privilēģiju. Un no otras puses tiek runāts eh, par kvalitatīviem un institucionāliem ietvariem, kas mums vēl arī jādefinē. Un te jāsaka viedokļi atšķiras attiecībā uz to, kā tiek pārvaldīts risks cik lielā mērā mēs no Eiropas līmeņa varam kaut ko jau šeit eh, noteikt un cik detalizētā veidā mums to vajadzētu darīt. Mēs vēlamies, lai šī regula balstītos uz principiem un direktīvu tieši tāpat. Bet, protams, vienlaikus šīs marķējuma sektās obligācijas tas ir kas cits. Un te mēs nedrīkstam vainot šo tekstu. Es ceru, ka nākamnedēļ mums izdosies nonākt pie kompromisa. Un otra lieta, kas, manuprāt, ir svarīga, ir atrasināto instrumentu loma šajos nosaktajos instrumentu kopumos. Ir tādi, kas uzskata, ka atrasinātie instrumenti var tikt izmantoti, lai mazinātu, lai ierobežotu risku bet ir arī citi viedokļi. Ir tādi, kas uzskata, ka arī šie instrumenti paši būtu jāies, jāiekļauj šajā uh, segumā. Un par to mēs arī spriedīsim turpmākajās sanāksmēs. Par to mums būs jāpieņem lēmums, jo viedokļi mm, politiskajās grupās ir ļoti atšķirīgi. Un otrs, uh, protams, punkts saistīts ar gaidāmo regulu, respektīvi ar iespējamo nomaksas termiņu, tā pagarināšanu. Tas tika ietverts arī pašiniciatīvas ziņojumā. Mēs vēlamies, lai šis pagarinājums būtu pakļauts zināmiem nosacījumiem. Vai arī ir kaut kādi citi konkrēti faktori, kas izraisa šādu pagarinājumu. Es domāju, ka šeit arī vajadzētu vienlīdzīgu attieksmi Tas ir jautājums arī par eh, svērto risku un to, kā tas tiek svērts. Jo, ja pastāv kāds eh, nu, faktors, kas iedarbina šos nosacījumus, tad tas ietu pretrunā šiem mm, saktu obligāciju principiem un nebūtu atbilstīgās um, iespējas um, tā teikt, iesniegt sūdzības un tā tam līdzīgi, bet um, tad tādā gadījumā šāda veida um, obligācijas vajadzētu pak, mm, svērt kā tādas, kam ir lielāks risks. Nu, gaidu nepacietību gaidu, kas sakām sēnu referentiem par grozījumiem. Thank you um, for the EPP group. Tālāk tautas partijas vārdā, Rozatī kungu vārdā, Hofman kungs lūdzu. Lielas paldies! Esmu pats eh, polis šodien, ja? Darījuši Rozatī vārdā. Gribu teikt, ka viņš atvainojas, ka nevarēja būt šeit un lūdzu nolasīt pāris punktus viņa vārdā. Paldies referentam Bērntam Lukam, paldies Rijānu referentiem par paveikto darbu pie šī svarīgā ziņojuma. Rozatīkungs augstu vērtē faktu, ka lielākā daļa grozījuma atbilst šais principiem balsītajai pieeja un runā par to, ka nepieciešams veidot stabilu un atbilstīgu sektu obligāciju tirgu Eiropā. Līdzīgi kā arī mm, referents teica, ir vairāki tādi punkti, ko Rozatīkungs tomēr vēlas uzsvērt. Viņš vēlas, lai tiktu radīts tāds eiropisks marķējums, kas mm, atbilstu konkrēto sektu obligāciju deklarācijai un tādējādi tos varētu klasificēt kā augstas kvalitātes riska darījumus. Viņš atbalsta precizējumus no referentu puses attiecībā uz tādām, deficijā, at, tādām definīcijām, kā, piemēram, sekta obligācija vai sektais kopums, jeb pūl. Nepieciešams arī pārliecināties, lai visas šajā jomā darbojušās bankas nodrošina atbilstību regulējumam. Un savukārt atvesinētie instrumenti no šiem sektajiem pūls būtu jāsvītro. Atvasinātie instrumenti tiek izmantoti tikai riska mazināšanas eh, nolūkos atsevišķos gadījumos, un tāpēc piedāvā aizsardzību, saka obligāciju turētājiem. Turklāt Rusāti uzskata, ka šajā gadījumā vērtībā būtu jārē, jārēķina uz neto naudas plūsmas principa pamata. Rusāti kungs priecājas, ka transponēšanas periods pagarināts uz diviem gadiem. Tas ļaus uh, augošajiem tirgiem pielāgoties šiem jauniem tiesību aktiem. Tāpat laikā līdz šim brīdim uh, sadarbība ar referentiem bijusi laba, un tāpat arī ar ēnu referentiem. Ēnu referentu sanāksmes ir tāpat laikā parādījuši, ka ir vairāk neatrisināti jautājumi. Nu, piemēram, 6a pāns, 8 un 10 pāns. Nepieciešams um, Um, rastu pareizo līdzsvaru šajā gadījumā. Rozatīkums vēlētos redzēt augstu standartu saktu obligāciju tirgu, bet vienlaikus nevēlas apdroši, apdraudēt arī jau ļoti labi funkcionējušas obligāciju sistēmas. Visa veida tā, tāpēc grozījums vajadzētu attiecīgi pamatot. Un, kas nav mazsvarīgi, Rozatīkums piekrīt, ka jāievieš svērtie riski atsevišķiem instrumentiem. Mm un alternatīvas maksāt nespējas no, noregulējums ir nepieciešams attiecībā uz šiem um, pagarinājumiem uh, termiņā. Investori jāaizsargā un attiecīgs regulējums šeit jāizstrādā. Tāpat laikā Rusatīna nevarēja uh, nevarēja atbalstīt šo pagarināmo struktūru pamatojumu, vismaz ne uz pašreizējās analīzes pamata. No tā tikums ar nepacietību gaida turpmāko tikšanās reizi, lai varētu nonākt pie līdzsvarotas pieejas priekšādātāja. Tā varbūt ir viena no labākajām runām, ko vispār esmu jebkad ekon komiteja teicis. <laughs> Speeches, so Nē, jums vienmēr ir tik labas runas, ka pat grūti izlemt, kura no tām ir labākā. Uh, Jebkurā gadījumā paldies. Tālāk S un D grupas vārdā Alfrēds Sans. Paldies priekšādātāji. Iesākumā paldies referentam par um, sadarbību, ko viņš izrādījis un vēlmi iziet uz kompromisu. Es domāju, ka mēs visi piekrītam, ka integrētā ka šeit ir jāveido uz principiem balstīta pieeja un jāidentificē paraugu praksa Eiropā. Uh, identificējot tās dalībvalstu sistēmas, no kurām daudz strādā ļoti atbilstīgi, un tāpēc to darbību nedrīkst satracināt. Kas attiec uz grozījumiem, mana grupa ir iesniegus vairāk par 70 grozījumiem attiecībā uz direktīvu un regulu. Ja referents jau iepriekš minēja, ka šobrīd spriežam par direktīvas tekstu ēnu referentu vidū, Un eh, cik tālu mēs esam eh, konstatējuši, ir vairākas neatrisinātas lietas un ekon balsojums pēc divām nedēļām, tāpēc darbs jāpātrina. Mūsu grupai svarīgākie elementi šai gadījumā ir šādi. Tie aktīvi, kas atbilst eh, parasto sektu obligāciju kritērijiem, tālāk jāsvītro intragrupas pūli, jeb sektās struktūras, mūsuprāt, tam jāpaliek tekstā. Referents to vēlas svītrot. Un tālāk arī šo, eh, šī cover pool, jeb saguma eh, portfeļa mm, struktūru. Tālāk 11. Eh, 15. pants. Mūsuprāt, tas būtu jāskat kopā ar diskusijām par CRR regulu. Bet, kā jau teicu, vēl nav apspriests priekšlikums, ar ko PSRR tiek grozīts, un tāpēc mana pieeja kopumā ir tāda, ka mums jābūt piesardzīgiem jo 129. pants jau skar nu, tādu plašāku kontekstu un tam varbūt tālāk, kas seks citās jomās. Konkrētāk ir arī mums atturīga attieksme pret šo privileģēto attieksmi attiecībā uz 14. pantā minēto. Un, jo šādā veidā mēs dotu nepareizo signālu uh, investoriem. Mūsuprāt, tekstam jābūt pietiekami skaidram It īpaši tajos gadījumos, kad nav bijuši pietiekami izvērtējums vai empīriska, empīriska rakstura secinājuma attiecībā uz pašreizējo darbību. Paldies! Āda grupā Karolīna atgāla. Paldies, kolēģi, ka ierosinājāt grozījumus. Kā jau es teicu iepriekš, mēs varam atbalstīt komisijas priekšlikumu attiecībā uz Eiropas sekta obligācijas ietver sistēmu Kapitāla tirgus daļa ir um, saistīta ar to visu, un mēs vēlamies, lai tas būtu stabili un lai būtu efektīvi finansējuma avoti. Tas attiec uz arī īpaši uz mazāk attīstītiem tirgiem. Ierošinātais ietvers investoriem piedāvā drošību uh, un nodrošina tālāk finanšu stabilitāti, un tāpēc mēs atbalstām šī priekšlikuma kopējo virzību. Tas ļauj dalībvalstīm nodrošināt minimālu har harmonizāciju attiecībā uz obligātajām prasībām. Ir svarīgi nodrošināt augsta standartus sektu obligāciju tirgu un, tā teikt, nes, nevājināt šo kvalitāti sektu obligāciju jomā, tāpēc esam iesnieguši vairākus grozījumus par sesto pantu ierobežot, jo direktīvas aptvērumu tikai uz CRR atbilstīgām obligācijām atzīstu, ka tas iet tālāk nekā grozījumi, ko iesniedz gan referents, gan mani kolēģi. Es turklāt arī saprotu, ka priekšlikums, ko izteica Lukas Kunds, varētu būt arī ļoti labs pamats tālākam kompromisam starp mums visiem. Protams, mums vēl detaļas ir jāizstrādā, bet esmu optimisma pilna. Domāju, ka mums izdosies nodrošināt augstos standarts attiecībā uz saktiem obligācijām arī turpmāk. Vēl gribu teikt, ka mēs jau runājām par šīm pagarināmajiem vērtspīriem iepriekšējā sanāksmēs un gribu uzsvērt vēlreiz, ka augstāka riska mm, kategorija būt, nav tas veids, kā mums vajadzētu iztur, rīkoties attiecībā uz šāda veida parādzīmēm vērtspapīriem. To neatbalsta arī tirgus dati. Tāpēc ar nepacietību gaidu detalizēto visu apspriest ar ēnu referentiem un, protams, cerams, ka izdosies strauji pieņemt šo eh, ziņojumu tā, lai varētu trilogu īstenot vēl līdz šī sasaukuma beigām. Paldies! Paldies! Zaļo grupas vārdā Filips Lamberts. Jā, nu dien! Tas esmu es pats. Labrīt visiem! Man jāatvainojas referentam ka neesmu visā šī darba procesā līdz šim pārāk aktīvi piedalījies. Mēs atzinīgi vērtējam šo pirmo um, virzība tātad uz pirmajiem kompromisu grozījumiem. Daudz no mūsu bažām ir tikušas kliedētas. To darīs referents. Bet joprojām ir vairāk tādi jautājumi, uz ko vēlētos vērst jūsu uzmanību. četras tādas, eh, četri sarežģījumi punkti. Pirmām kārtām drīzāk šeit tiek dot atļauja, nevis pieprasīt eh, uzraudzību pār segumu portfeli. Mēs uzskatām, ka tam vajadzētu būt saistošam variantam. Turklāt nav prasības publiskot papildus informāciju par dažādajiem eh, segumu portfeļiem. Tas attiecas arī uz rezidentu un komercu hipotekām. Uh, Tāpat tiek joprojām atļauts mazāk likvīdu aktīvu vai, piemēram, uz aktīviem balstītu vērtspapīru iekļaušanu šajā paškapitāla buferī un tāpat arī administratīvās sankcijas un um, tādi korģējoši pasākumi nav pietiekami strikti par regulu runājot. Te mums vēl jāsaņem groz, kompromisu grozījumi, nesam tos vēl redzējuši. Mūsu galvenie grozījumi vērsti uz eh, aktiv, aktīvu kvalitātes uzlabošanu segumu portfelī un riska darījumus eh, kopuma samazināšanu attiecinotos tikai uz atbilstīgajiem, eh, prasībām atbilstīgiem aktīviem. Un tad arī par to, kā kompetentās iestādes uzrauga šīs prasības Tāpat arī um, ķīles nodrošinājuma atbilstība jaunajiem bāzels standartiem ir svarīga, turklāt jāpieliek klāt arī kvantitatīvi ierobežojumi. Tādi ir tie galvenie elementi un, uh, protams, tālāk piedalīsimies komandas darbā. Un būtu labi tiešām, ja mēs darbu pie tā visa varētu pabeigt vēl līdz šī sasaukuma beigām. Domāju, ka tas nav pārlieku sarežģīts nav, un tas nav tik sarežģīti, lai tas nebūtu iespējams. Paldies! Paldies īpašu optimismu! Goja grupas pārstāvis neredzu, DNF nē, FDD arī neviena nav. Vispirms vēl tātad vispārējie, kas vēlas izteikties. Ja neviens nevēlas, tad komisija. Bet nē. Ne. Neviens nevēlas tiešām izteikties cits no deputātu vidus, nu tad varbūt es pats kādu vārdu teikšu. Porting overall the, the... <coughs> Kopumā es atbalstu šī tiesība akta mērķi. Ņemot vērā, cik svarīgs ir sektās obligācijas. Un es domāju, panākts labs līdzsvars cenšoties harmonizēt šo tirgu. Tāpat laikā ar šo instrumentu nosakām tikai minimālās obligātās prasības. Tādējādi respektējot esošo tirgu specifiku dalību valstīs un ņemot vērā bāžas par st finanšu stabilitātu un patērētāju aizsardzību. Divas konkrētas lietas. tās dažādos atspoguļos, eh, grozījumos atspoguļos, bet, nu, par, principā, iet vienā virzienā. Pirmām kārtām atvasināto instrumentu iekļaušana šajo, šo sektu obligāciju eh, sistēmā, 11. pants direktīvā un 1. 129. CRR pants komisijas priekšlikumā. Jūs jau zināt, ka šī prasība tikai mm, aizdevumu pirmā pakāpes kvalitātes rādītājiem atbilstošus um, instrumentus te iekļaut. nu, tādās zemāk reitinga valstīs bankas tas um, skārtu diezgan smagi un tam varētu būt neparedzētas sekas uz tirgus koncentrēšanos attiecībā uz prasībām atbilstīgiem aktīviem. Tā kā tas noteikts definīcijās, tātad attiecīgi pirmajai un otrajai pakāpei. Gribu uzsvērt, ka šis ierobežojums nav vajadzīgs, jo šobrīd jau tirgus prakse, kā to liecina reitinga aģentūras, eh, parādās attiecībā uz šiem atvesinātiem instrumentiem un eh, šādu obligāciju mm, reitinga noteikšanu. Tālāk 16. pāns savukārt tur prasīts emitentiem nodrošināt seguma portveļiem likviditātes buferi. Un arī šajā gadījumā te ir iesniegti labi grozījumi, kas paplašina visus investīciju pakāpju variantus. Grozījumi ir dažādi, bet iet vienā virzienā. Mēs varam strādāt pie šīs konkrētās um, redakcijas, nu, kā piemēram iestā, iestrādāt um, drošības klauzulas, piemēram, iespēju no tā atteikties tad, tad, no iestāžu puses pirms dod vārdu atpakaļ referentam, gribu pirmām kārtām dot vārdu komisijai, lūdzu. Paldies! Lielas paldies par šīs dienas diskusijām. Ziņojuma projekts bija ļoti labs pamats turpmākam darbam. Domājam arī, ka grozījumi ļoti labi vēl to tālāk detalizē. Daudz grozījumu gadījumā eh, tiek ņemta vērā arī iespējamā ietekme uz nacionāliem tirgiem, un tāpēc tas viss ir ļoti labi, bet kopumā šī sistēma tiek spēcināta vienlaikus netraucējot eh, esošo tirgus darbam. Mēs domājam, ka ļoti labi tiešām, ka jūs saglabājat šos principiem bāzēta um, dokumentu izstrādes pieeju, kā referents arī uztvēra, uzsvēra. Vēl diskusijas par sešu, sasto pantu, sasto A pantu norisinās. Te, mums, prāt, arī vajadzīgs vēl tālāks darbs, ir tīpaši runājot par to, kā tiek noteikts tas, cik tālu vajadzīgs pacelt šo piesardzības latiņu vien, jābūt skaidram tātad nodalījumam starp uh, sektiem obligācijām un citiem aktīviem, kas var iz, tikt izmantot līdzīgā veidā, bet kopumā tas ir, kā jau teicu, labs pamats un paldies parlamentam par to, ka jūs virzaties ar darbus priekš tik strauji. Liels paldies, referenta kungs, lūdzu. Jā, paldies, paldies par visiem komentāriem no kolēģiem, nānu referentiem un no priekšādātāja jums arī komisijas tāpat. Vēlos komentēt tikai vienu lietu, kas acīm redzot vēl ir diezgan pretrunīga, un tas ir svērtā riska sistēma attiecībā uz pagarināmajām obligācijām, pagarinām termiņu obligācijām. Gribētu kolēģis lūgt apsvērt, vēlreiz apsvērt to, ka savu attieksmi pret šo manu priekšlikumu šagadījumā Jo tika jau norādīts, ka kopumā šo pagarināmā termiņa obligācija jautājums vēl nav ticis izpētīts visos dziļumos. Nav, nav tā, ka nav riskas vēršanas elements izpētīts, tā arī taisnība, bet arī pats šis jautājums par obligācijām ar pagarināmu termiņu nav ticis izanalizēts ne CB, ne, ne, ne BA, nekur ne šī banka iestāde, ne centrālā banka to nav pētījuši, bet ir tāpat laikā paudušas bažas par šāda veidu obligācijām. 2016. gadā banku iestādes, Eiropas banka iestādes sagatavoja ziņojumu, kur tie skaidri teica, ka šāda veida pagarināmā termiņa obligācijas rada bažas no investoru perspektīvas raugoties gan attiecībā uz regulējošo attieksmi, gan arī piesardzības apsvērumiem. Un tāpēc domāju, ka mums vajadzētu rīkoties pamatoties šo informāciju un izturēties piesardzīgi attiecībā šo jauno tendenci. Lai arī tirgu šīs obligācijas darbojas veiksmīgi, tomēr skaidrs, ka nav tās krīzes situācijā tikušas testētas, un mēs nezinām, cik liela likviditātes riska varētu būt tik saistīta no investoru puses ar šāda veida turētiem aktīviem, piemēram, lūk, nu, šādu pagarinām termiņu obligācijām. Turklāt šādas obligācijas pilnīgi noteikti ir pretrunā šim e, divējā regresa principam, kas savukārt tiek attiecināts uz sektajām obligācijām, piemēram, maksātnespējas gadījumā. Nu, lūk, tādi mani gala komentāri, un tagad došu, kā, protams, gribu vēlreiz tikai teikt e, vārdu visiem kolēģiem un gaidu ar nepacietību turpmākās diskusijas. Thank you to the... Paldies, paldies referentam, kā arī visiem, kur piedalījās eh, šā ziņojuma sagatavošanā. Paldies komisijai. Balsojums Ekon ir paredzēts 5. Eh, novembrī. Tā tad mudināšu visus vienoties par kompromisa tekstiem līdz paredzētajam balsojumam, un plenārsēdē ir paredzēts balsojums novembrī Strasbūrā. Paldies! Pēc sešām minūtēm ir paredzēts balsojums, tā tad īsa pauzīte. Kolēģis, uh, please take seat. Kolēģi, lūdzu ieņemiet savas vietas. Un tagad testa balsojums pārbaudas balsojums. Sākam balsot. members who have put the voting card vote? Vai visi deputāti nobalsojuši? Ja nē, tad lūdzu dariet to. Ok. Labi. Sākam starp institūciju vienošanās balsojumu par EBA mītnes vietu. Sākam balsot, personālais balsojums. Vote is closed. Beidzam balsot. 36 par 4 pret, neviens nav atturējies balsojumā. Sveicam referenti. Un apsveicam arī Eba, kurai šobrīd ir piešķirta mītnes vieta. Nākamais balsojums. Mavrides kunga ziņojums par Eirozonas ekonomikas politikas nostādnēm. Kompromiss C par pret atturas pieņemts. 54. grozījums par pret. Šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 22 pret 18. Kompromiss D par pret. Atturas pieņemts. Kompromiss E par pret. Atturas pieņemts. Kompromiss F par pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot par kompromisu F. Beidzam balsot. Noraidīts. 19 ir pret un 16 tikai par. Nākamais, pirmais grozījums, 79. par pret. Pārbaudīsim, sākam balsot par 79. referenta kungs, ja jūs vēl paspējat nospiest pogu, tad dariet to tūlīt, balsojiet lūdzu, lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. 21 ir par un 19 pret, 2 ir atturējušies. Tātad, ja ir pieņēmts, tad par pārējiem mēs nebalsojam un pārlecam par 91. grozējumu balsošanu par pret atturas noraidīts, 92 par pret atturas noraidīts. Uz veselību saka tulks. 93. 93. par pret atturas noraidīts, 96. par pret atturas pieņemts, 98. par pret atturas noraidīts, kompromiss G par pret atturas pieņemts, kompromiss H par pret atturas noraidīts. So. Tātad balsojam par at, ak vēlties pārbaudīt kompromisu H. Labi, sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot un kompromiss H ir noraidīts 23 pret 17. Tātad balsojam par atsevišķiem grozējumiem. Tātad desmitais grozējums par pret pārbaudām. Desmitais grozējums sākam balsot. Beidzam balsot. 20 pret, 19 pār, noraidīts 11. grozījums pār, pret, atturas. Man ir jāpārbauda. Šķiet, ka tas pats balss sadalījums, un tomēr pārbaudām sākam balsot elektroniski par 11. Beidzam balsot 20 pret 19 par noraidīts. Noraidīts, vēlreiz saka priekšsādātājs. Tagad 101. grozījums par pret apturas. Noraidīts 102. par pret pārbaudām. 102. sākam balsot. Beidzam balsot. Ak, nē, vēl kāds balso. Nu, tad beidzam tagad noraidīts. 21 ir pret, tikai 17 pār, 103 pār, pret, pārbaudām, 103 sākam balsot. 103. 103 balsojam, beidzam balsot. Noraidīts, 20 ir per, pār un tikai 19 pār, 104 pār, pret Pārbaudām 104. sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot, noraidīts 20 pret, 19 tikai par, 104 par, pret, atturas noraidīts, 106 par, pret, pārbaudām 106, sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot noraidīts. 22 pret. 107 par. Pret. Pārbaudam 107. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 20 pret 19 pār 108 par pret. Pārbaudām 108. Sākam balsot. Is... Beidzam balsot. Pieņemts 20 pār 19 pret. We can vote also 109, no? It's compatible. Or... 109. 109. balsojam par, pret, atturas noraidīts. Par sakotnē tekstu nebalsojam, un nākamais ir 110. grozējums pār, pret, atturas atturas noraidīts. 112. par pret. Pārbaudam 112. Baudīs. Beidzam balsot. Noraidīts 20 pret 19 par. 113. par pret atturas noraidīts. 114. par pret atturas noraidīts. Kompromiss I par pret pārbaudām. Sākam balsot par I kompromisu. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 23 pār 20 pret. Tagad pārējām pie J, jā, J kompromisa par pret atturas pieņemts kompromis K par pret atturas pieņemts, kompromis L par pret. Pārbaudam L kompromisu, sākam balsot elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 23 pret tikai 18 pār. Tā tad balsojam par grozījumiem atsevišķi. 138 pār pret Pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 20. 139. par pret atturas noraidīts, 140. par pret atturas pieņemts, 141. par pret. Pārbaudām 141. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 146. atkrīt, bet par 142 un 143 balsojam par pret pārbaudam 142. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 143. par pret pārbaudam 143. Beidzam balsot pieņemts 20 pret 19. Tagad balsojam par 144. par pretaturas pieņemts 145. par pretaturas pieņemts 146. par nehe atkrīt, saka priekšsēdētājs. 147 par pret. Pārbaudam 147. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sākotnējais teksts arī par to nebalsojam, un nākamais ir 148. par pret, atturas, noraidīts. 100. 49. par pret. Pārbaudam 149. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 150. par pret atturas noraidīts, 151. par pret pret atturas pieņemts, 152 par pret. Pārbaudām 152, sākam balsot. Beidzam balsot. Ničs noraidīts. 153. par pret. Pārbaudām 153. sākam balsot. Beidzam balsot. Atkal neizšķirs. 19 pret 19 noraidīts. 154 par pret. Pārbaudām. 154. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 20 pret 19. 155 par pret. Pārbaudam 155. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 156. par pret. Pārbaudam 156. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 21 pret 18. Kompromisējam par pret pret atturas pieņemts. Kompromiss N par pret atturas pieņemts. Kompromiss O par pret atturas pieņemts. Kompromiss P par pret atturas pieņemts. Kompromiss Q par pret. Pārbaudam kompromisu Q. Sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts 23 pret 20. 203. grozījums pār pret apturas noraidīts, 204. pār pret pārbaudam 204. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 20 pret 19. 205 par pret. Pārbaudam 205. To sākam balsot. One colleague to vote. Okay. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts 20 pret 18. 206 par pret pārbaudām 206. Vote is closed. Nič 20 pret 20 noraidīts. 207. par pret pārbaudam 207. sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot 207. akalniņš. Noraidīts. 208. par. Pret. Pārbaudam 208. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 21 ir pret, pret 19. 209 par. Pret atturas noraidīts. 210. pār. Pārbaudām 210. sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Atkal niķis 20 pret 20 noraidīts. 211. pār. Pārbaudām 211. Vote is closed. Beidzam balsot. Nič. 20 pret 20. Noraidīts. 212 par. Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Balsts no zāles, ko tulka nedzird. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņēmts. 24 pār 70 pret. Tātad par sakotnēju tekstu nebalsojam un balsojam par 213. grozījumu <clears throat> par pret atturas noraidīts, 214 par pret atturas noraidīts, 216 par pret atturas pieņemts, 217 par pret pārbaudam 217. sākam balsot. Beidzam balsot. Nič. 20 pret 20 noraidīts. 218 par, pr, 20, par pret atturas noraidīts. 219 par pret atturas noraidīts. 220 par pret atturs norādīts, 221 par pret atturs norādīts, 222 par pret atturs norādīts, 223 par pret atturs norādīts, 215 par pret. Pārbaudam 215. To sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 22 pret 20.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 pieņemts. 23 pret 19. Kompromiss B par pret atturs pieņemts. Bet vēlties pārbaudīt, labi, pārbaudam kompromisu V. Vote is closed. Beidzam balsot. 20 pret 20 nič, tā tad nav tomēr pieņemts. Aha, tāpēc, ka jūs, eh, jūs balsojāt iepriekš par cēlāt roku, un tagad jūs balsojāt pret. Labi. Labi, ļoti labi, ka es pārbaudīju. Tāpēc arī tas bija iemesls, kāpēc es pārbaudīju, ka man nebija īstas skaidrības. Tātad. Pārējiem pie atsevišķu kompromisu balsošanas 290 par. Pret. Pārbaudam 290. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 21 pret 20. 291 ir tāds pats, 291 tāds pats, 292 pār pret. Pārbaudam 292. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 21 pret 20, 293 pār Pārbaudam 293. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 294 par. Pārbaudam 294. sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts 25 pret 18, 295 par pret. Pārbaudam 295. To sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 23 pret 20, 296 par pret apturs noraidīts. Sākotnējais teksts, sākam balsot par sākotnējo tekstu par Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts sākotnējā teksta redakcija. Ļoti interesanti, ka sākotnējais teksts ir pieņemts, bet kompromiss eh, tika noraidīts. Nu, bet labi, balsojam kā balsojam. 297 par pret. Pārbaudam 297. Tā tad. Balsojam, balsojam, beidzam balsot. Noraidīts. 23 pret 19 pār 298 pār. Pārbaudām 298. Beidzam balsot. Noraidīts. 21 pret 20. 299. Uzreiz balsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 300. Elektroniski balsojam uzreiz. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 301. elektroniski balsojam uzreiz. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. Kompromiss dubultvē pār. Pārbaudām kompromiss dubultvē. Beidzam balsot. Un dubult V pieņemts 22 pret 19. Kompromiss X par pret atturas pieņemts. Kompromiss Y par pārbaudam. Kompromiss Y sākam balsot. Beidzam balsot. Ničs noraidīts. 319 pār. Pārbaudam 319. Beidzam balsot. Noraidīts. 320. Nē, tas ir vienās 321 par. Nē, tomēr balsojam par 322 par Pārbaudam 322. elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 323 par pret atturas noraidīts. 324 par pret. Pārbaudam 324. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ničs noraidīts. Sākotnējais teksts par pret. Pārbaudam sākotnējo tekstu formulējumu. Sākam balsot. Tātad vēlreiz sākam balsot par e, sākotnējo teksta formulējumu. Balsojam, at, mēs atkārtojam balsojumu jo tas tika slēgts pārāk agrīni. Turpinam balsot, balsojam, balsojam. Beidzam balsot. Atkal niķis 20 pret 20. 325 par. Pārbaudam 325. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 21 pret 20. 326 par pret. Sākam balsot elektroniski par 326. Beidzam balsot. Noraidīts. 23 pret 20. 327 par. Pārbaudam 327. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 22 pret 20, 328 par pret atturas noraidīts. Kompromis A par pret atturas pieņemts. Kompromis B par pārbaudam kompromisu B. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 21 pret 19. Tātad kompromiss 3 par. Pārbaudām, sākam balsot par trešo grozējumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tātad balsojam par piekto grozījumu par pretaturs pieņemts. 22. grozījums par pret atturs noraidīts, 23. grozījums par pret atturs noraidīts, 24. par pret pārbaudam 24. sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. 25. 25. par pārbaudam 25. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 26. par pretaturas pieņemts. Tā tad nākamais ir 27. grozījums par pret atturas noraidīt, 28. par pret pārbaudam 28. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts.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 pārbaudam 31. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemt 21 pret 18. Tātad nākamais ir 33. grozījums, jeb nē, mani e, 32. par. Sākam balsot par 32. grozījumu.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 Balsojam elektroniski par 3.5. Beidzam balsot. Noraidīts. 36. par. Sākam balsot elektroniski par 36. Beidzam balsot. Noraidīts. 37. par. Pret Sākam balsot elektroniski par 37. Beidzam balsot. Noraidīts. 20 pret 19. 38. par pret. 38. balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Ničs noraidīts. 39. par pret. Balsojam par 39. lūdzu. Beidzam balsot. Pie, pieņēmts, protams, atvainojos. 40. par pret. Šo gan pārbaudām. Sākam balsot elektroniski.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 Beidzam balsot. Noraidīts 21 pret 20. 46 par. Balsojam elektroniski par 46. beidzam balsot 21, 21 pret 20, 47 par Sākam balsot elektroniski pa 47. Atkal niķis 20 pret 20 noraidīts. Pirmais grozījums par pret. Balsojam elektroniski par pirmo grozījumu. Lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais grozījums par pret. Balsojam elektroniski par otro grozījumu. Beidzam balsot pieņēmts. Ceturtais grozījums par pret atturas noraidīts. Devītais grozījums par pret atturas noraidīts. 266. par pret atturas noraidīts. 267. par pret atturas Balsojam elektroniski par 207. Beidzam balsot. Noraidīts 24 pret 20. Un tagad uh, grupu prasījumu dēļ ļoti īs e, pārtraukums, lai izanalizētu balsojumu rezultātus, jo balsojumu rezultāti ir ārkārtīgi daudznozīmīgi vai tieši viennozīmīgi vērtējumi, jo daudz kompromisu tika noraidīti. Dear colleagues, uh, we are back to the vote. Kolēģi, mēs esam atgriezušies pie balsošanas. Paradoxically produce less. Un paradoks ir tāds, ka ir radusies mazāka nesaskaņotība nekā varbūt sākotnēji gaidījām. So we now uh, vote. Tagad mēs balsojam par ziņojumu ar grozījumiem. Sākam balsot. Personāla balsojums. Vēl divi kolēģi nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 20 pār 22 pret. Van Kandelārs kungs. Paldies, priekšsēdē, ka devāt man vārdu. Vēlos izteikt nožēlu par balsojumu rezultātiem tādā ziņā, ka nekad nav labi, ka ekon komiteja nespēja apstiprināt tik svarīgu ziņojumu. Tomēr vēlos uzsvērt, ka visā procesā mēs e, sadarbojāmies labticīgi ar referentu, cenšoties atrast kompromisu. Vēl kāds vēlas komentēt? Referents vēlas kaut ko teikt, varbūt? Izteikšos īsi. Es atzinīgi vērtēju to, ka jāturpina diskusijas Bet vienlaicīgi jāsaka, ka mums tā ir vilšanās, ka šis ziņojums atstāja daudz lielāku ietekmi uz to, kas tika apspriests pašā dokumentā. Un aicinu visus tos, kuriem rūp Eiropas projekts, pārdomāt vēlreiz šīs lietas. Absolūti visiem šajā telpā. Okay, of course we will consider a uh, procedurally. Labi, mēs procesuāli tad iepazīsimies ar to, kāda ir nākamie soļi, kas ir jāspēr šāds negatīvs elements, ka ziņojums nav pieņemts. Un mēs tad informēsim jūs par lēmumiem, kā tālāk rīkoties. Ejam tālāk. Jā, lūdzu. Mazs komentārs par to ziņojumu, kas ir tikai atzinums, ir iespēja ietekmēt jūrī komitejas ziņojumu. Tā kā mēs redzēsim, ko varam panākt. Mēs varam ietekmēt uh, gala ziņojumu atbildīgai komitejā. Es ceru, ka referents uh, var uh, ietekmēt ar savu atzinumu to lēmumu, ko pieņems jūrī komiteja vēlāk. Yeah, yeah. Text, Jūs runājat par nākamo ziņojumu, par kur mēs balsosim. Pervāns Beres. Um, Es jau stāvu. Es jau saprotu tas, ko teica Andrēs Švāps, nu pat tās starp rindām pēdējā brīdī, tātad noteikti tādu izšķirīgu balsojumu attiecībā uz vienu kompromisu grozījumu, lai mikro uzņēmums izņemtu no šī ietvara. Attiecībā uz F kompromisu grozījumu bija nu tāda doma, kas visai īpatnēja. To mēs nu pat šajā notikušajā balsojumā pieredzējam. Varbūt jūri komitejai mums um, arī tad jāpastāsta, kas bija pret šo lai viņi savukārt juri komitejā varētu to vērst par labu. Un tad, tad tie, kas ir šeit no tās komitejas, varētu tad lūk par to saņemt informāciju. Un jāpasaka, ka visiem eh, ir jāierodas uz sanāksmēm. Un tas ir ļoti svarīgi. Mums visiem jāiešais tajā cīņā, tieši tāpat kā tas notiek ar cīņu pret naudas atmazgāšanu. Mikro uzņēmumi un visa šīs drošības klauzulas, ko īstenojam, Jā, nu tātad mikro uzņēmumos. Jūs taču arī labi zinat, ka var slēpties, eh, nu, kaut kādi tādi citi uzņēmumi, nezinu, kā lai sauc šīs šel uzņēmums, čaulīšu uzņēmumi, kas, var sakot, izmanto maziņos, lai pēc tam uzņēmums, lai atmazgātu nav nu, tā tālāk. Un tāpēc es gribētu visus lūgt uzņemties atbildību un par šo mutisko grozījumu, ko iesniedz Andrēs Švāps, nebalsot. Thank you! Jā, paldies! Ķeramies pie balsošanas kompromisā par, pret, pārbaudam kompromisu A, sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirma 195. kompromiss. Par pret atturas noraidīts. 196 par pret atturas noraidīts. Kompromiss B par pret atturas pieņemts. Kompromiss C par pret atturas pieņemts. Kompromiss CA par pret Pārbaudām kompromisu CA, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 21 pār 20 pret. 206. grozījums par pret. Pārbaudām 206. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 22 pār 19 pret. Kompromiss D par pret atturas pieņemts. Kompromiss E ar mutisku grozījumu no Andrejas Švāba. Balsojam par pret atturas. Es teiktu, ka noraidīts. Vai vēlaties pārbaudīt? Labi, pārbaudam. Sākam balsot. noraidīts. Tad, tad mēs pārējām pie kompromisa E bez mutiskā grozījuma par, par, pret, kompromisē. E? Jā, mēs balsojam par kompromisē e un pārbaudām. Yes. Uh, Pervanš, uh, we have a minus here. Pervanš, mums šeit ir mīnus. Jā, yeah, ok. Good. Uh, so, uh, vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss F ar motisku grozījumu kā vienmēr no Andrēs Švāba par, pret, pārbaudām. Izskaties noraidīts. Beidzam balsot. Nē, pieņemts. 24 par, 19 pret. Tālāk kompromiss G par, pret, atturas pieņemts. 276. par pret pārbaudām 276. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20 pār 19 pret. 277 pār 19 pret, pārbaudām 277. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 21 pār 20 pret. 278 pār pret atturas pieņemts, 279 pār pret pārbaudām 279. Sākam balsot.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 284 par pret atturas noraidīts, 285 par pret atturas pieņemts, 286 par pret pārbaudām 286 grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts 19 pār 23 pret. Kompromiss H par pret atturas pieņemts 289. grozījums par pret pārbaudām 289. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 20 pār 22 pret 290. par pret atturas noraidīts 291. par pārbaudām 291. Beidzam balsot. Noraidīts 20 par 22 pret 292 par pret pārbaudām 292. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nešķirts 20, 20 noraidīts. 293 par. Pārbaudām 293. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 20 par, 22 pret. 294 par, pret. Pārbaudām. Grūti saprast. Labāk pārbaudīt. Beidzam balsot. Nešķirs 20, 20 noraidīts. Tā tad nākamais ir lingvistisks. Tomēr ir jābalso. Labi, 295. par, pret, pārbaudam 295. Beidzam balsot. pieņemts. 296. par pārbaudām 296. Sākam balsot. Beidzam balsot. Neizšķirs 20, 20 noraidīts. 297. par pret pārbaudām 297. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 20 par, 21 pret. Kompromiss I par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss J par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss K par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss L par, pret, atturas pieņemts. 72. grozījums par, pret, pārbaudam, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 328. par, pret, pārbaudām 328. sākam balsot. Beidzam balsot. 20, 20. 329. par, pret, Pārbaudām 329. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 330 par, pret, atturas noraidīts. 331 par, pret, atturas noraidīts. 332 par, pret, atturas noraidīts. Kompromisēm par, pret atturas pieņemts. Kompromiss N ar mutisku grozījumu no Andrēs Švāba par pret atturas pieņemts. Kompromiss O par pret atturas pieņemts. Kompromiss P par pret atturas pieņemts. Kompromiss Q par pret atturas pieņemts. 347 par pret atturas pieņemts. 348 par pār pret atturas noraidīts. Kompromiss R par pret atturas pieņemts. Kompromiss S ar motisku grozījumu no Andrēs Švāba par pret atturas noraidīts. Tad balsojam par kompromisu S bez mutiskā grozījuma par pret atturas pieņemts. 365. par pret, atturas, izskatās pieņemts, bet pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss T par pret atturas pieņemts. 374. par pret. Nē, tas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 Beidzam balsot. Pieņemts 22 pār 20 pret. 90. par. 90. par. Pret. Pārbaudām 90. Sākam balsot. Beidzam balsot. 20 pār 22 pret noraidīts. 381 par. Pret atturas noraidīts. 382. par pret pārbaudām 382. sākam balsot. Pieņemts 22 pār 18 pret kompromisu U par pret atturas. Pieņemts kompromiss V par pret atturas. Pieņemts 389. par pret atturas noraidīts 390. par, pret, pārbaudām 390. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 20 par, 22 pret. 391 par. Pārbaudām 391. sākam balsot. Beidzam balsot. Neizšķirts 20, 20 noraidīts. Kompromiss dubultvē par pret atturas pieņemts. 396. par pret atturas noraidīts. Kompromiss X par pret atturas pieņemts. Kompromiss Y par pret atturas pieņemts. Kompromiss YA par pret Pārbaudām kompromisu YK. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 20 pār 21 pret. Alternatīvais kompromiss YK par, pret, pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 22 pār 19 pret. Kompromiss Z par pret atturas pieņemts. 412 par pret atturas pieņemts. 413. 413 par pret atturas noraidīts. Kompromiss AA ar motisku grozījumu no Andrēša Švāba par pret atturas noraidīts. Oh, yes. Compromise. Tagad kompromiss AA bez mutiskā grozījuma par pret atturas pieņemts. Kompromiss AB ar mutisku grozījumu par pret pārbaudām. Sākam balsot.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 460 pārpret atturas noraidīts, 461 pārpret atturas noraidīts, kompromiss AD. AD kompromiss grozījums pārpret atturas pieņemts, 464 pārpret atturas noraidīts, 465 pārpret atturas pieņemts, AE kompromiss grozījums pārpret atturas pieņemts, AF kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts, komp AG kompromiss par pret atturas pieņemts, 485. par pret. Pārbaudīsim elektroniski 485. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20 par 19 pret 486 par pret atturs noraidīts. AH kompromis grozījums par pret atturs pieņemts. AHA kompromis grozījums par pret atturs ar mutisko grozījumu par pret atturs pieņemts. AI kompromis grozījums par pret atturs pieņemts. AJ kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts, 98. par pret. Pārbaudīsim elektroniski 98. Beidzam balsot. Pieņemts. 99. par. Pārbaudīsim elektroniski. 99. Beidzam balsot. Pieņemts simtais par. Pārbaudīsim elektroniski arī šo. Beidzam balsot. Pieņemts 101. Pārbaudīsim uzreiz. Beidzam balsot. Pieņemts. 102. par. Pret. Pārbaudīsim 102. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 20 balss par, 19 pret AK, kompromis grozījums par, pret atturas pieņemts. 105 par, pret, at, pārbaudīsim elektroniski 105. Beidzam balsot. Noraidīts. Pienāca balsu skaits. AL kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts 110. Par pārbaudīsim elektroniski. 110. Beidzam balsot. Pieņemts. 20 pret 19. AM kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 113. par. Pārbaudīsim elektroniski 113. Beidzam balsot. Noraidīts. 114. par. Pret atturs. Noraidīts 7. par. Pārbaudīsim elektroniski 7. Beidzam balsot. Noraidīts. 115. par. Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. AN kompromis grozījums par. Pret atturas pieņemts. AO kompromis grozījums par. Pret atturas Pārbaudīsim elektroniski. AO kompromis grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Līdz ar to 120. par pārbaudīsim elektroniski 120. un 9. identiski. Beidzam balsot. Noraidīts. 121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 Pārbaudīsim 123. Beidzam balsot. Vienāds balsu skaits noraidīts. 124. par. Pret atturs pieņem. 125. par. Pārbaudīsim elektroniski 125. Beidzam balsot. Noraidīts 126. par elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 127. par pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 128. par pret pārbaudīsim elektroniski 128. Beidzam balsot. Pieņemts. 129. Sākam bal, um, par. Pārbaudīsim elektroniski 129. Beidzam balsot. Noraidīts. 130. par, pret, atturs. Noraidīts. 131. par. Pārbaudīsim elektroniski. 131. Beidzam balsot pieņemts. 132. Par. Pārbaudīsim elektroniski. Sven, tu pilnīgi tam romānu esmu sarakstījis apsvērumos, ja? Beidzam balsot. Pieņemts. AT kompromis grozījums par pret atturas pieņemts. AQ kompromis grozījums par pret atturas pieņemts. 12. par pret atturas pieņemts. 138. atkrīt. AR kompromiss par pret atturas pieņemts. 142. grozījums par Pārbaudīsim elektroniski. Beidzot balsot. Pieņemts. 143. par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 144. pār. Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 145. par. Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot vienāds balsskaits noraidīts. 146. par pret atturs pieņemts. 147. par par pret atturs pieņemts. 148. par pārbaudīsim elektroniski 148. Beidzam balsot. Norādīts. 149. par pret atturas noraidīts. 150. par pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 151. par pretaturas noraidīts. 152. par pret atturas noraidīts, 153. par pret atturas noraidīts, 154. par pret atturas noraidīts, 154. Tie bija divi vienādi, ja? Nu, viens cilvēks iesniedz divus identiskus grozījumus, nu, kaut ko tādu nebija piedzīvojis vēl. Labi, tālākais atsaukts. Tā tad arī 155. par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. AS kompromis grozījums par pretaturas pieņemts, 459 par pretaturas noraidīts, 4 160. par pret atturas noraidīts. 161. par pre, pārbaudīsim elektrotiskas 161. Beidzam balsot. Noraidīts. 162. par. Pārbaudīsim uzreiz elektroniski. 162. Beidzam balsot. Noraidīts. 163. par pret atturas noraidīts. 164. par pret atturas noraidīts. 165. par pret pārbaudīsim elektroniski. 165. Beidzam balsot. Pieņemts. 166. par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 167. par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts vienāds baudas skaits. Viena zaļā par mazākumu zaudē un vairākums iet zudumā. AT kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. 171. par pret atturs noraidīts. 172. par pret atturs noraidīts. 173. par pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Vienāds balsu skaits noraidīts. 174. par pret atturas noraidīts. 175. par pret atturas noraidīts. 178. par pret atturas noraidīts. 177. par pret atturas pieņemts. Noraidīts 178. par pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 179. par pret atturas noraidīts. Kompromiss grozījums AU par pret atturas pieņemts. 183. par pret atturas noraidīts. 184. par jāpārbauda elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 185. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 186. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 187. jāpārbauda elektroniski. Diezgan paredzami jau tas viss. Beidzam balsot vienāds balts skaits noraidīts. 188, 185 pārpretaturs noraidīts, 188 pārpretaturs noraidīts, 189 pārpretaturs noraidīts, 190 pārpretaturs pieņemts, 191. par pret atturas noraidīts, 192. par pret atturas noraidīts, AV kompromis grozījums par pret atturas pieņemts un gala balsojums par komisijas priekšlikumu grozītā versijā. Mirklīti, neliels pārtraukums, mirklīti. Oleks, take seat, please. Kolēģi, ieņemiet vietas, lūdzu, lūdzu apsēdieties, mums notiek balsojums. Is ready? Visi gatavi, ja? Nu tad tagad lūdzu elektroniski balsojam par komisijas, tas ir personāla balsojums par komisijas priekšlikumu grozītā versijā. The vote is closed. 30... Beidzam balsot 36 balss par viena pret, divi atturējās. Šīs ziņojums pieņemts. Apsveicam referentu. Um. Sven, lūdzu, jums vārds. Priekšsēdētāji, paldies. Nu, tā kā esam tik ļoti aizka, aizkavējušies ar komitejas darbu kārtību, jāatgādina, ka darbu kārtības beigās paredzēts jautājums par konkurences ziņojumu. Nu, un tur ir zaļo referents. Varbūt es varētu ierosināt šo jautājumu pārcelt uz citu sanāksmi. Tas katrā ziņā atvieglotu šīs dienas darba kārtību, vai ne tā? Priekšādātāji, vai jūs varētu apsvērt šādas izmaiņas, un tas ir arī, domāju, tulku labā un ēnu referentu labā tieši tāpat. So now we go on. Jā, turpinām darba kārtību, centīsimies strādāt ātri, jo, protams, ka arī komisijas pārstāvi ir šeit. Līdz ar būsim ļoti strikti ar atvēlēto uzstāšanās laiku. Pastāstīšu jums jau iepriekš ļoti, ļoti strikti. Pirmais tiks skatīt devītais punkts - mazo oglekļu un labvēlīgas oglekļa ietekmes etaloni. Referente Nīna Gila, lūdzu, Nīna, tev vārds. Priekšādātāji, paldies, godātie kolēģi. Es zinu, ka balsojums bija garš, bet domāju, ka šī tēma ir svarīga, un tāpēc es gribētu lūgt kolēģis ievērot disciplīnu. Domāju, ka es sastopas ar ļoti būtiskām investīciju izaicinājumiem attiecībā uz to, ka nepieciešams mm, izpildīt uh, attiecīgos klimata pārmaiņu mērķus jau līdz 20 2030. gadam ir vajadzīgs ikgadējās investīcijas apmēram 180 miljārdu apmērā enerģijas un klimata pārmaiņu apkarošanas jomas ietvaros vien, bet to nevar panākt tikai ar valsts sektoru līdzdarbību. Mums nepieciešams plašs uh, ieguldījums arī no privātā sektora, un tāpēc atzinīgi vērtēja komisijas priekšlikumu par mazoglekļa etaloniem. Tas ir solis ceļā uz ilgtspējīgāku finanšu sistēmu Es turklāt gribētu atzīmēt centienus, ko īstenojusi rādītāju pie, pie, piedāvātāji, izstrādājot virkni šādu rādītāju, kur mērķis ir identificēt ilgspējību un klimata mm, apsvērums. Etalonu sektoram spēlēm ļoti svarīga loma un piekrīt komisijas eh, apgalvojumam, ka finanšu etaloni ir pagrieziena akmens globālajā kapitāla tirgu, un daudz paļ, investoru paļaujas uz finanšu etaloniem, lai mērītu darbību finanšu produktiem un lai eh, sadalītu tos attiecīgi portfelī. Un tāpat laikā finanšu sektors šobrīd atpaliek salīdzinājumā ar pārējiem, pārējiem ekonomikas nozarēm tādā ziņā, ka 0,3% um, Rādītāji ir ESG rādītāji šobrīd, un tāpēc piekrīt arī bažām, ko pauž augsta līmeņa ekspertu grupa par finanšu etaloniem, kas ir svarīgākais virzītājs īstermiņa e, darbībās un pat faktiski neatspoguļo ilgtermiņa ilgspējību. Šis ilgspējības risks līdz ar to rodas un e, drīzāk notiek vēlme saglabāt status quo situāciju, piešķirot um, port, ietverot portfeļu tādus aktīvus, kas neatbilst ilgspējības mērķiem un rādītājiem. Tā ir viena no problēmām, ar ko sastopamies un ko cenšamies risināt šajā ziņojumā. Tāpēc domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai, ties, lai likumdevēji šeit iejaucas šajā procesā, parāda ambiciozu attieksmi, atbilstīgi Eiropas parlamentu pašiniciatīvas ziņojumam par ilgspējīgu finansējumu. Un šīm ambīcijām jābūt realistiskām, pietiekami elastīgām un atvērtām dažāda veida virzībai uz priekšu tehnoloģisko, no, tehnoloģiskā novatorismu jomā. Tāpat laikā domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi finanšu nozarei sniegt skaidrību un juridisko nu, pārliecinātību, nodrošinātību par to virzienu, kurā vi ejam šīs politikas virzības mērķis man šķiet pilnīgi skaidrs. Mums jānodrošina atbilstība klimata pārmaiņu apkarošanas mērķiem, par ko esam vienojušies. Un turklāt tai visā jāietver arī tā misija un vīzija, kas ietverta citos ēstiesību aktos. Tās sadaļas, kas var tikt piemērots arī reāli ekonomikai, tad domāju, piemēram, par ETS sistēmu, automašīnu emisiju noteikumiem un ēku jautājumus. Galvenais, ko vēlamies pārliecināties, ka investori netiek maldināti, e, tāpēc, ka produkti, piemēram, saņem marķējumu vidē draudzīgi, bet realitātē tāda nemaz nav. Nu, piemēram, tas, tas, tas gandrīz tāda nu, atmazgāšana, zaļo e, domu atmazgāšana varētu to tā saukt. Galvenais mums nepieciešams sistematizēt ilgspējības elementus visā etalonu kopumā. Uh, un tāpēc esmu šeit pielikusi klāt mm, tādu datumu, kā 2022. gads, līdz kuram šie um, rādītāji un etalonu sagatavotāji varētu publicēt atbilstīgos etalons, atbilstīgi Parīzes vienošanās saistībām, mm, atbilstīgi arī citiem jautājumiem, kas minētais tiesību aktos. Es turklāt uzskatu, ka mums nepieciešams standartizēt metodoloģiju un uzskatu, ka to vajadzētu izstrādāt komisijai ar deleģētu aktu palīdzību un publicēt to nevēlāk kā divus gadus pēc tam, kad spē, spēkā būs stājusies šī regula. Attiecībā uz investoriem ir ārkārtīgi svarīgi, lai viņi saņem skaidru un salīdzināmu informāciju Un šī iemesla pēc vēlos, lai etalonu sagatavotāji precīzi apraksta un standartizētā veidā apraksta etalonus, kas tiek iekļaut šais paziņojumos. Un apraksta arī to, kāda veida ietekmus klimatu šiem etaloniem ir un kā tie tiek sas, kā tie saskaņoti ar klimatu Parīzes vienošanos. Es zinu, ka viens otrs varbūt domā, ka tas ir ļoti preskriptīvi vai radikāli. Viņi varbūt teiktu, ka vienā otrā gadījumā nav pietiekami daudz prasībām atbilstību aktīvu, kas varētu izpildīt šīs ilgspējīgas prasības. Tāda vismaz eh, informācija no privātā sektora. Desmit sekundes tikai jums, Nīna, vairs palikušas. Uh, Jā, labi, labi, noslēgšu. Es nepiekrītu tomēr tam. Es domāju, ka ir, vai, ir paredzēts pārejas posms, un es uzskatu, ka ir ārkārtīgi daudz tādu sektoru, kur ļoti strauji notiek pāreja transformēšanās, un līdz ar to ir daudz, kas, ko tie var darīt eh, šim, eh, par labu šīm nākotnēm. Varbūt man būs iespēja par to izteikties vēl arī vēlāk. Tālāk tautas eh, partijas grupas vārdā Anna Sanders. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Arī es vēlētos. Uh, pateikties Eiropas komisijas sagatavotajam priekšlikumam, vēlētos pateikties arī referentai par viņas priekšlikumu, ko sagatavojam šajā komitejā. Šeit eh, jau tika pieminēta vesela virkne nozaru, tātad mēs vēlamies redzēt Eiropā zaļāku ekonomiku, zaļākas nozars, un tagad eh, mums ir šim zaļajam sektoram, uz zaļā sektora pusi jāpavērš arī finansu, no, finanšu nozars. Uh, Tā tad, kāpēc um, mēs šobrīd skatāmies uz ekonomisko realitāti un vērtējot uh, statistikas datus, ir skaidrs, ka mums ir jāizveido tāda politika un likumdošanas akti, kas uh, finanšu sektoru virzītu zaļākajā virzienā. Tā tad eh, mēs runājam par mazoglekļa un labvēlīgas oglekļa ietekmes etaloniem, jo tas varētu vadīt arī investorus. Par definējumu runājot, iespējams, ka vajadzētu nedaudz niansētāk atrunāt, ko tad tas vai cits definējums nož nozīmē, lai izvairītos no šīs tā saucamās e, izlikšanās par zaļāku. Referente pieminēja 22. Punktu, 22. gadu un eh, es tomēr vēlētos būt pietiekami atturīga, jo man liekas, ka 22. gads ir tik ārkārtīgi tuvu, ka sasniegt šos mazoglekļu un labvēlīgas oglekļu etalons līdz šim gadam būs neiespējami. Ir jāņem vērā arī Parīzes eh, vienošanās, eh, bet šobrīd es vēlētos eh, pajautāt, kā tad ir iespējams izveidot labvēlīgas otekļa, oglekļa ietekmes eh, etalons eh, tik ārkārtīgi ātri. Vēl bez tam uzskatu, ka nav jēgpilni visus mest pār vienu kārti, visus uzņēmumus, jo tieši no investīcijām raugoties es vēlētos, lai mēs eh, visus uzņēmumus mudinātu iet šo mazoglekļa ietekmi. Par eh, metodēm runājot, es iestājos par lielāku caurskatāmību, bet eh, uzskatu, ka metodoloģijai ir jābūt pietiekami elastīgai, lai tajā būtu vietas arī inovatīviem risinājumiem. Uh, Un noslēgumā vēlētos uzsvērt to, cik svarīgi ir būt kā ambicioziem, tā pragmatiskiem, jo pāreja uz ilgtspējīgāku ekonomiku nav viegla un tā prasa laiku, bet mums ir jābūt ambicioziem ar reāli izpildāmiem mērķiem prieksēdētājs. ECR grupas vārdā Sanders Loms. E, paldies! E, Keja sūta savas atvainošanās un e, lūdz nolasīt savu sagatavoto. Uh, savu sagatavoto teikto. Mēs apsveicam referenti, protams, mēs saprotam, ka šī te izlikšanās par zaļāku ir nepatīkams sekas, bet ziņojumā ir ļoti labi aspekti. Vēl bez tam e, mūs nepārliecina vairāk grozījumi un uzskatām, ka tie varētu negatīvi ietekmēt mūsu vēlmi izveidot šādus etalonus. Vispirms mēs uzskatām, lai referente e, sīkāk paskaidrotu 13. grozījumu, jo mums ir iebildumi pret to, ka etaloniem pret labvēlīgas oglekļa ietekmes piemērošanu, ka tas e, tomēr neatbilst realitātei. Otrais Keja iebilst pret 18. grozījumu, kurš viņas prāt tieši etalonu ziņā runājot nepiedāvās vienādas, spē, vienādas spēles noteikums visiem uzņēmumiem, un tas ir parādījies arī e, pēdējā laika sarunās par šiem etaloniem. Vēl bez tam Kejai arī formulējums šķiet nepieņemams, īpaši formulējums balstoties uz patreizējām izmaksām, jo tas jau patiesībā ir pretrunā idejai par sodu uzlikšanu, kas, ja tas balstās uz izmaksām. ECR vēl bez tam vēlētos redzēt elastīgāku pieeju šādu etalonu izveidēji, jo, lai būtu skaidrs, tā tad vai tas ir fakultatīvs etalonu kopums, kā tas ir saistīts ar Parīzes vienošanos. Un, protams, ka savs sakāmais būs arī komisijai. Mēs uzskatām, ka nedrīkst būt pārāk strikčs ietvars. Un visbeidzot, referente vēlētos lai tiktu izveidots algoritms, kā aprēķināt oglekļa emisijas un oglekļa ietaupījumu, jo mēs uzskatām, ka visus mest pār vienu, tā tad ir jābūt vienādiem algoritmiem, kā tiek mērīta kaut vai oglekļa pēda. Un visbeidzot, 9. un 14. grozījumā Kejai patīk referentes nostāja, jo ir tādi izmeši, kuriem um, šis etalons tiešām ievieš lielāku skaidrību, un to vajadzētu iekļaut likumdošanā. Keja ar lielu interesi turpinās strādāt pie šā ziņojuma. Paldies, saka prieksēdētājs, un tagad um, Viernas kundze Alda kungas vārdā. Paldies, paldies Nenai. Mēs eh, saprotam, ka pārēja uz ilgtspējīgām finansēm un ilgtspējīgām investīcijām ārkārtīgi svarīga. Etalona izveida ir ārkārtīgi sarežģīta un tā ir izšķirīgi svarīga mūsu finanšu tirgus eh, eksistencei. Bet eh, nedrīkst būt tā, ka šie etaloni vairākus finanšu pakalpojumus padarīs par neiespējamiem. Mēs eh, daudz jau esam padarījuši šo etalonu likumdošanas izveidošanā, un eh, komisija vēlas izveidot zināmu certifikācijas sistēmu. Tātad mazoglekļa un labvēlīgas oglekļa ietekmes uzņēmumi. Man patīk komisijas viedoklis, un tomēr Es saprotu, ka ir nepieciešama turpmāk niansēti izsvērt likumdošanā paredzēto pasākumu fakultatīvo raksturu. Visbeidzot, ir ļoti svarīgi, lai mēs saglabātu dažādas metod, metodas, jo tuvākajos mēnešos, godātie kolēģi, tuvākajās nedēļās es uh, esmu gatava sadarboties ar jums, lai nodrošinātu šo jauno pasākumu īstenošanu dzīvē. Uh, Paldies! Mollis Skot Keito zaļo grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jā, šis ir komisijas priekšlikums, un mēs, runā, mēs runāsim arī par atklāšanas likumdošanu nākamajā punktā. Un šobrīd, runājot par mazoglekļu un labvēlīgas oglekļu ietekmes etaloniem, mēs parasti vēlamies iet eh, tālāk nekā komisijas priekšlikums, bet es uzskatu, ka šis ir solis pareizajā virzienā. Jāsaka, ka man šis priekšlikums eh, neliekas tik eh, pievilcīgs kā nākamais informācijas atklāšanas priekšlikums, un es tiešām ceru, ka ka parlamentam izdosies stiprināt šos etalonus pirms mēs dodamies uz trialogu sarunām. Un es ar lielu interesi sekoju līdzi Neinas darītajam un esmu pārliecināta, ka ēnu referentu sanāksmēs mums izdosies runāt par to. Tātad labvēlīgas oglekļa ietekmes etalons, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs jau pašā vārdu kopā ieliekam vārdu labvēlīgs. Tas ir tāds Mēs varbūt vēlētos to nosaukt par pārējais periodu etalonu, un tas arī sistēmu padarītu dinamiskāku. Tātad tā vietā, lai izveidotu uzņēmumiem vai ielikt uzņēmumus tādā zaļā nišā, mēs visus uzņēmumus virzītu uz zaļāku rīcību, un tāpēc es to iekļaušu savā grozījumā un redzēsim, ko tas ēnu referents sanāksmē dos. Uh, ECR referente ir Kāja, un, e, protams, ka viņai ļoti svarīgi ir, lai šī etalona atbilst arī citiem etaloniem, un e, lai nebūtu tā, ka komisija visu pārmērīgi noregulē un atre, atregulē, un lai nebūtu tā, ka visiem uzņēmumiem jau ir pateikts, ko darīt un kā darīt. Ir svarīgi, lai uzņēmumi paši redzētu, kas tad ir šajos etalonos un vienkārši atbilst šiem etaloniem. Iespējams, ka mēs e, varbūt e, komisijas tekstu varam pamainīt tādajādi, lai tas piedāvātu tikai metodoloģiju un nevis jau gatavus risinājumus. Ceru, ka tas komisijai arī beigās izdosies. Un visbeidzot, mēs vēlētos, lai deleģēto aktu aptvērums būtu, maza, būtu mazāks, īpaši metodoloģijas ziņā. Un šeit esam gatavi sadarboties ar šo etalonu likumdošanu plašākā mērogā. Prieksēdētājs, paldies! No gojas neredzu nevienu ēnu referentu, arī no ENF nē. Sirpa. Sirpa tātad brīvā mikrofona procedūrā. Jā, paldies! Es e, tomēr vēlētos vēl nozakt jums minūti, jo patiesībā šie etaloni ir saistīti arī ar atklāšanas idea, iniciatīvu. Tātad pašiniciatīvas ziņojumam ir plašs politisks atbalsts, tātad šiem etaloniem ir jābalstās uz indikatoriem. Un vēl bez ekonomiskas audita vešanas būtu arī etaloni un indikātori, saskaņā ar kuriem tiktu izvērtēta uzņēmuma ilgtspējība un zaļums tātad eh, kāda ir uzņēmuma izmeši, ūdens patēriņš, resursu patēriņš un tā tālāk. Un eh, tie tad arī būs eh, etaloni. Un tomēr mēs, mums nevajadzētu tikai un vienīgi uz klimatu likt uzmanību. Un, piemēram, jo tad bieži vien izskatās, ka no klimata viedokļa raugoties viss izskatās ārkārtīgi smuki, bet grauj bioloģisko daudzveidību. Tāpēc mēs nedrīkstam tikai un vienīgi skatīties no klimata rakursa, tāpēc man komisijas priekšlikums nešķiet tik pievilcīgs. Bet, protams, ēnu referentu sanāksmēs mēs visi bijām viensprāts, ka mums vajadzētu skatīties mazliet plašāk. Un tomēr varbūt, ka eh, tieši šajos etalonos, tajos eh, vienmēr ir jābūt eh, visiem šiem indikatoriem, ne tikai klimata indikatoriem. Protams, ir zināms līdzsvars jārod tajā, kā tad tiks aplēsti visi šie visi šie rādītāji, bet eh, es domāju, ka, pēc, ka principiāli esam vienojušies, ka jā, klimats ir ļoti svarīgs un varbūt tas ir galvenais uzsvars, un tomēr mēs nedrīkstam neņemt vērā arī bioloģiskos daudzveidības ietekmi un ietekmi uz, citiem, nu, uz citām nozerēm. Tātad. Es eh, nevēlētos īpašus mazoglekļa etalonus, ir arī īpaši indikātori labvēlīgai oglekļa ietekmei un tā tālāk. Paldies! Thank you! Paldies! Karolīna Netragēla lūdzu. Paldies, priekšstādātāja kungs. Arī es vēlētos pateikties Nīnai par eh, ziņojuma, eh, ziņojuma sagatavošanu. Man eh, ir īpaši interesi šajā failā un no 22. gada etalona savienībā būs atrunāti. Un es uzskatu, ka, protams, caurskatāmībai un finanšu stabilitātei ir jābūt. Man pievilcīga liekas komisijas ideja izstrādāt šos mazoglekļa etalonus, un esmu pārliecināta, ka tuvākajās nedēļās es kopā ar maniem kolēģiem ALDE politiskajā grupā strādāšu pie uz eh, tirgu orientētiem etaloniem. Un šeit varbūt galvenais ir tas, ka šie kritiskie etaloni, ribors un tā tālāk, tos tā tad 20. gada laika termiņš netiks izpildīts. Un varbūt, ka komisija varētu nedaudz sīkāk paskatīties uz to. Un es uzskatu, ka izšķirīgi svarīgiem etaloniem divi gadi ir svarīgi. Thank you. So we have the commission, please. Komisija, lūdzu. Zinu. Jā, paldies. Paldies, ka devāt mums vārdu. Par šo pēdējo lietu, jā, mēs apzināmies, ka šis pārējais periods kritiski svarīgajiem etaloniem, kas potenciāli būs jāpagarina par diviem gadiem, kas nozīmē, ka viens vai divi kritiski svarīgi etaloni būs jāizmanto bez autorizācijas. Uh, Un komisija darbojas kopīgā darba grupā, lai e, meklētu alternatīvas e, šīm overnight rates e. un varbūt arī jaunas alternatīvas likums varētu izmantot, ka tirgus to varētu pieņemt, un arī CCP, kuriem būs jāvēst tīri vērte, balstoties uz jaunām alternatīvām likmēm. To mēs atzinīgi vērtējam. Varbūt pavisam īsi par terminoloģisku apjukumu par di diviem etaloniem, pozitīva nu, oglekļa ietekme un mazoglekļa etalonu. Varbūt mums vajadzētu teikt, eh, zem mazoglekļa ir zaļš eh, un eh, labvēlīgais oglekļa ietekmes etalons vēl zaļāks. Nu, tad mums ir nepieciešams nodrošināt, ka tiek izņemts no sistēmas vēl vairāk oglekļa un e, tiek atrasts alternatīvas e, ražošanai. Ne tikai tiek mazināts tādējādi, mazināt šī ietekme, bet eh, izņemt vēl vairāk oglekļu no sistēmas. Tad sauksim vienu par zaļu un otru zaļāko no zaļajiem etaloniem. Paldies! Referente, lūdzu! Paldies, paldies kolēģiem par komentāriem. Es atzinīgi novērtēju tos visus un apzinos, ka mums būs jāstrādā ļoti cieši mūsu ēnu referents sanāksmē, kas paredzēt nākamajā nedēļā, lai tiktu galā ar visiem šiem jautājumiem. Priekšsarētāji, eh, laika taupīšanas nolūkā neanalizēšu visus izteiktos komentārus, jo jau norādīju, ka nākamnedēļ otrdien mums ir ēnu referents sanāksme, bet kopsavilkumā vēlos sacīt, ka parlamentam un šai komitejai ir jau pieredze īstenojot pārmaiņas daudzās nozarēs, bet mēs neesam e, līdz šim izmantojuši pieeja, ka mēs atstājam visu kā ir, status quo, un ļaujam tirgiem pašiem visu noteikt. Mums ir jāstrādā kopā. Nozara arī ir vienmēr spējusi pielāgoties, bet to, to mēs varēsim nākamnedēļ pārunāt ēnu referents sanāksmē. Paldies! Grozījuma iesniegšanas termiņš 24. oktobrs, izskatīšana 21. novembris, balsošana 3. decembrī. Paldies, ejam tālāk pie nākamā punkta. Daļa no tā pašas paketes - informācijas atklāšana saistībā ar ilgspējīgiem ieguldījumiem un ilgspējas riskiem. Pols Tanks referents - 4 minūtes. Priekšsēdē, man liekas, 5, ne 4 Varbūt kādu minūti man vismaz piešķir, bet jāpriecājas par to pašu. Tas, ko mēs apspriežam šodien, balstās uz pašiniciatīvas ziņojumu, kas tika pieņemts šī gada maijā. Molija Skotta Keito bija referente tam ziņojumam. Mēķis bija integrēt ilgspējīgu finansēšanas ideju to ir nepieciešams e, plaši izmantot. Un pašiniciatīvu ziņojumā jau tika norādīts, ka nepieciešams paplašināt darbības jomu, ejot tālāk par kapitāla tirgiem, ietverot bankas. Un jārunā ne tikai par informācijas atklāšanu, bet arī e, jārūpējas pa, ne tikai par klientiem, bet arī sabiedrību kopumā, par mūsu planētu. Un tāpēc tika ieviests uh, due diligence princips, padzināta pārbauda. Un šīs prasības jau ir spēkā, mēs jau esam uzsākuši N referents sanāksmes. Tās ir ļoti interesantas un arī konstruktīvas. Un to es arī vēlētos redzēt, balstoties uz šo pašinstīvu ziņojumu. Šeit ir iesniegti vairāk kā 200 grozījumu, 85. grozījums no Makārtī un Sirpa Pertikainen, kas plaš, eh, prasa iekļaut visus finanšu pro, produktus, lai būtu pēc iespējas plašāk darbības joma bez eh, izņēmumiem, vienot spēles noteikumu. Un eh, mēs virzamies ar pietiekam elastību uz šiem vienādiem spēles noteikumiem. Tāpat svarīgi ir iekļaut bankas, Vairāk deputāti ir iesnieguši grozījumus, lai ietvertu bankas Kamals kārtīs 55-53, Molijas 89. Eh, grozījums eh, lūdza izslēgt mazos eh, vienkāršos uzņēmumus. Balsoties arī uz darbu, kas tiek veikts CRR un CRD kontekstā. Protams, ka tad, kad ir juridisks teksts par ilgspējīgus risku un ilgspējīgu ietekmi, tad reakcija no finanšu sektora ir lūdzu definēt šīs lietas mums. Tiesiskai noteiktībai nepieciešams skaidri definēt šos jēdzienus. Un varētu teikt, ka šo ideju plaši atbalsta arī zaļie, eh, goe, 111, eh, 112 grozījums, 115 Un, protams, ka due diligence princips, šī padzinātā pārbauda ir pamatā tam visam. 128, 130 grozījums no Līves Vierninkas un Ramona Tremozas, kur tiek īpaši par prasībām runāts. Un par numerāciju vēl. Princips ir vienkārši jāpāriet no vārdiem pie darbiem. 2014. gada atlīdzības politika. Tad ir jādara tas, kas tiek solīts. Protams, ka tas ir saistībā ar IORP, mums ir līdzīgas diskusijas. To mēs varam iekļaut diskusijā. It īpaši attiecībā uz IORP eh, liela daļa jau ir eh, primārajā likumdošanā. Paldies! Mūsu sanāksmes ir ļoti konstruktīvas. Nākamnedēļ mēs turpinam. Mēs vēlamies iekļauties grafikā. Paldies! EPP Sirpa Petikainen. Jā, paldies! Sākšu ar komentāru priekšsēdētājiem un koordinatoriem. Mums ir pašiniciatīvas ziņojums un trīs ziņojumi par etaloniem un informācijas atklāšanu un taksonomiju. Būtu labi, ja būtu tāda kopīga izpratnē un diskusija par to, kāds tad ir pamats un lai mums būtu vienāds pamats. Mums ir vienota izpratne par pašiniciatīvas ziņojumiem un lai mums nebūtu ļoti atšķirīgas pieejas, jo vi visi šie dosie ir savstarpēji saistīti. Un, eh, visu tiek veikts labs darbs, bet dažādos virzienos, un tad tāda tehniska problēma, ar ko mēs saskaramies. Otrakārt, es piekrītu, ka mums jābalsta savs darbs uz pašiniciatīvas ziņojumu, un tas ir sakāms par visiem trim ziņojumiem, jo mums bija plaša vienprātība, viens no lielākajiem jautājumiem, kas šeit parādās arī, ir tas, ka runa ir par indeksiem, kas nebūtu brūni vai zaļi, bet tiek mm, izmantot, lai mērītu mm, šo ietekmi visos uh, uzņēmumos. Šeit par, par darbības jomu jādiskutē un par formulējumiem dažiem, bet nu, kopējais virziens ir skaidrs. Padziļināt pārbaude. Tur mums nepieciešams mazliet vairāk strādāt. Protams, ka ir nepieciešama padziļināta pārbauda attiecībā uz procedūrām. Uh, Bet, protams, tas ir jāformulē tādā veidā, ka ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropas uzņēmumi nedrīkst eh, atklāt eh, tirzniecības eh, kaut kādas komerces noslēpumus. Tiem ir jāpaliek uzņēmumos un atskaitīšanās, protams, vairāk saistīta ar plašāku ietekmu uz vidi un sociāliem jautājumiem. Tad mums ir eh, diskusija par kredītiestādēm. Manuprāt, saskaņotības nolūkā mums ir nepieciešams izmantot eh, tādu vispārīgāku pieeju attiecībā uz to, kā ziņot par eh, kādiem jautājumiem. Bet runājot par attiecībām, attiecīgām iniciatīvām vai limitiem, uh, Tad jautājums jau ciešāk saistīts ar konkrētu banku jomas regulējumu. Atlīdzības jautājums. Nu, tur mēs vēl neesam gatavi tik ambiciozi rīkoties, kā Pols Tanks ierosina. Lai iekļautu ilgspējības principu arī atlīdzības politikā. Bet nu, mēs sadarbosimies pie šī jautājuma, lai panāktu kompromisu. Vienkārši brīdinam, ka tur mums ir e, ievērojams viedokļa atšķirības. Tas pats sakāms arī par pielikumiem. Ja indikātoru dēļ ir ļoti svarīgi saskatīt riskus, kur tie pastāv. Bet vai mums ir jāiet tik dziļi, detalizēti norādot, kas un kā ir jāmēra. Nu, nesmu pārliecināts, ka tas ir tas nepieciešamais un pareizais veids. Es domāju, ka jāstrādā vispārīgākā līmenī, ne tik dziļā detalizācijā. Un tad ir tādi maznozīmīgāki punkti par definīcijām, ka ne visi investori ir viena, ar vienotiem spēles noteikumiem, un mēs radam arī slogu, ziņošanas slogu saistībā ar maziem vidējiem uzņēmumiem, kam tas būs jādara. Paldies! Paldies! ECR, Sander, nē, Alde, Līva, Virnika. Godātājs Paul, godātie kolēģi! Šobrīd jau mēs esam iepazinušies ar mūsu e, nostājām un esam pavirzījuši uz priekšu savstarpējās sarunās. Tomēr dažkārt liekas, ka mēs esam e, diezgan attāli, bet mūs ir kopīgi mērķi virzībā uz ilgspējīgu uh, Eh, finanšu sektoru ilgspējīgā ekonomikā. Kas attiecas uz darbības jomas paplašināšanu uz visiem produktiem, eh, baidos par eh, kā, to, kāda būs pievienotā vērtība salīdzinot ar izmaksām. Komisijas ierosinātā darbības joma nostādīs ilgspējīgus uzņēmumus sliktākā situācijā. Attiecībā uz kredītiestādēm, kas saistīts ar investīciju aktivitātēm, es piekrītu jums bet eh, uzņēmumu aizdevumi, korporatīvi aizdevumi, eh, tiem eh, nevajadzētu būt šīs regulas darbības jomā. Vēlētos, lai mēs koncentrētos uz būtību šajā priekšlikumā, cīnīties ar šo greenwashing fenomenu, lai tas nebūtu tā kā tas ir citos tiesību aktos, tā skaita arī attiecībā uz atlīdzības e, politiku. Noslēgumā, ja mēs pārspīlēsim, tad e, šīs pārējas e, pasākumi nebūs tik veiksmīgi un nenodrošinās to nākotni, ko mēs vēlamies saviem bērniem un mazbērniem. Paldies! Zaļo vārdā Molija. Paldies priekšsarētāji! vēlos norādīt, cik atzinīgi es vērtēju mūsu virzību attiecībā uz ilgspējīgas politiku kopumā un e, informācijas atklāšanu atsevišķi. Es esmu šokēta par to, cik e, cilvēki maz zina par to, kā tiek investēti līdzekļi viņu pensiju fondos. Un tas ir pretrunā viņu tiesībām kā patērētājiem. Un, ja informācija būs pieejamāka, tad investīcijas tiks veiktas aizvien vairāk nozarēs, kas ir ilgspējīgākas. Līdzšinējās ēna referents sanāksmes ir bijušas ļoti noderīgas, lai mēs iepazītu viens otru pozīcijas. Un, uh, Tas noteikti trialogos noderēs. Kaut arī neesam vēl panākuši vienošanos, vēlos atzinīgi izteikties par pola ambīciju līmeni un idejām paplašināt darbības jomu. Pirmkārt, viņš vēlas iet tālāk e, par tīri tādu zaļo produktu nišu un attiecināt to uz visiem finanšu produktiem. Jo attiecināt to tikai uz e, nišas produktiem varētu būt pretproduktīvi un eh, tas būtu arī pretrunā komisijas ilgspējīgai finanšu darba kārtībai. Ja runājam par banku iekļaušanu regulas darbības jomā, šeit mēs kā zaļie atbalstam referentu. Tomēr ir nepieciešams radīt lielāku skaidrību attiecībā uz to, kuri produkti ir ietverami, un jābūt arī realistiskiem attiecībā uz uh, Eh, sliekšņu vērtību vai robežvērtību noteikšanu. Vēlos norādīt eh, da, uz dažiem punktiem, kuriem nepieciešams vēl piestrādāt nākamajā nedēļā. Mums kā zaļajiem liekas, ka tas ir pamatoti, ka mums kā likumdevējiem ir jādod skaidru norādījumu attiecībā uz riskiem finanšu jomā, un patērētājiem šajā jomā ir jāsaprot, ko nozīmē viņu izvēles kā investoriem, bet tie ir divi dažādi mērķi. Šobrīd izskatās, ka šie mērķi ir savstarpēji Eh, sajaukti, bet mums ir nepieciešams strādāt arī pie CRD, CRR, kur ir ierobežota ilgspējīgas um, ziņošana un jāsaglabā līdzinies ambīcija līmenis. Esmu pārliecināta, ka sāksim trialogus ar augstu ambīciju līmeni, cerot, ka padomē varēs turēt līdzi Paldies! Alfreds Sants brīvā mikrofona procedūrā. Jā, priekšsēdētāji, man ir divas lietas sakāmas. Pirmkārt, par darbības jomas paplašināšanu, lai aptvertu visus finanšu produktus, neatkarīgi no tā, vai viņa investīcijas ir saistīts ar ilg e, ilgspējību. Otrkārt, par e, padzināts pārbaudas principu. Es saprotu, kas ir ideja pamatā šiem priešlikumiem, bet īpaši attiecībā uz šo tematu. Mums ir jāsniedz lielāka informācija, jāprasa lielāka informācija no uh, tirgus dalībniekiem. Tomēr jāatzīst, ka maziem vidējiem uzņēmumiem tas būs lielāks administratīvais sloks un šāda uh, viens pieejas piemērošana visiem eh, varētu nedot neko taustām, bet radīt lielāku administratīvo slogu. Vairākas dalību valstīs, tā skaitā Manā Maltā eh, bieži vien MVU izmanto eh, finanšu produktus, kas nav saistīti ar bankām. Līdz ar to jaunu noteikumu īstenošanā attiecībā uz padziļinātu izpēti ir jābalso uz ietekmes novērtējumu attiecībā uz to, kā tas ietekmēs MVU. Paldies! Paldies! Dodu vārdu referentam noslēgumā. Lūdzu, Pol! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par komentāriem, kolēģi. Es redzu, šeit ir plašs atbalsts. Mēs balstījāmies uz pašiniciatīvas ziņojumu. Redzu to no kā atbalstu no EPP, no zaļajiem. Pārējie ir mazliet neviennozīmīgi izteikušies par šo pieeju. Arī Līva sacīja, ka vēl šo pāreju šīs izmaiņas un pozitīva interpretācija. Un tās ir labs pamats mūsu diskusijām ēnu referents sanāksmēs līdzinējās un tajās, kas vēl būs. Par konkrētajām lietām, kas tik minēts. Jā, mums, protams, ir bijušas diskusijas. Ir skaidrs, ka padzinātā pārbaudē nevajadzētu atklāt komercnoslēpums, mums pie tā, protams, ir jāstrādā. Par kredītiestādēm varētu būt uh, padzināt diskusiju. Es domāju, ka viņas ir jāiekļauj. Bet mēs esam viensprāts arī par principu, ka finansējuma formai nevajadzētu noteikt eh, šādu prasību. Un no šādas idejas mums tad vajadzētu arī sākt meklēt vienprātību. Varbūt tas pats ir sakāms arī par risku definīciju šobrīd nav tik svarīgi varbūt noteikti eh, definēt risku, bet drīzāk nosaukt, kāda veida riski ir jāiekļauj. Tas eh, sniedz lielāku skaidrību, bet nevienmēr ir skaidrs, kā mērīt šādu risku. Mēs saprotam, ka ir jāveic papildu darbs, jāsasniedz progress pat pēc šīs regulas pieņemšanas. Un tas eh, reaģējot uz sirpas sacīto un arī tas, ko Līva sacīja. Vēl viens princips ir, kur mums ir nepieciešams sniegt lielāku tie, tiesisko noteiktību. Mēs nevaram pieļaut šo neskaidrību. Tas pats ir sakāms ne tikai par finanšu iestādēm, Molī pareizi norādīja, ka mums ir nepieciešama laba informācija patērētājiem lai viņi varētu skaidri paust savas preferences. Viņi var veikt arī izmaiņas savos lēmumos. Atgriežoties pie Alfreda Santu sacītā, tas, ko mēs ierosinām, nav īstenībā nekas jauns. Mēs vienkārši ņemam vērā pieeju Francijā un Nīderlandē, kas ir mūsdienīgākā, un to īsteno jau ļoti daudzas bankas, apdrošinātāji un tā tālāk. Mēs vienkārši mēģinam prasīt no finanšu iestādēm citur Eiropā sākt izmantot labāko praksi. Tā kā tik tiešām tā tas ir ka mums ir nepieciešams veikt šo pāreju. Un šī pārēja ļoti svarīga. Mums ir jāsaprot, kā bankas ir ļoti svarīgas MVU finansēšanai. Jā, nu, mans laiks bija ierobežots. Paldies, paldies, un gaidu nākamajā referents sanāksim. Paldies! Liels paldies! Balsojums paredzēts 5. novembrī. Arī es sirmai, sirpai pietikainenai vēlos teikt, ka būtu liederīgi, ja koordinātori dod savu ieguldījumu šais visās tēmās, izvērtējot saskaņotību Un tad, nu jā, mēs ar tādā veidā dotu savu ieguldījumu, jo citādi katra komite, komanda strādā atsevišķi, bet ir taču tāds darbs, ko vajadzētu koordinēt. Varbūt arī kāds vicepriekšādētājs tad turpmākajā laikā varētu palīdzēt šo darbu koordinēt. Jā, tālāk pārējām pie ziņojuma projekta par um, ikgadējo ziņojumu referents Gabriels Mato par ECB tātad. Lielas paldies! Pagājušajā nedēļā notika pirmā ēnu referenta tikšanās reize un sākām strādāt pie kompromisa grozījumiem. Nepareizā secībā. Nepareizā secībā mana vaina. Iepriekšējiem punktam pārlicām pāri, ja? Tas bija konkurences politikas ziņojums. Un tur mm, referents ir Mikls Reimons. Viņa vārdā izsakās Svens Gīglots. Ļoti atvainojamies. Sven, lūdzu. Um, atvainojos. Varbūt jūs tiešām faktiski izlēmāt ieklausīties manā lūgumā, bet nē. Nu tad nolasīšu mūsu referenta vārdā sekojošo. Viņš, diemžēl, nevarēja būt klāt un nosūta atvainošanos. Bet, protams, ka viņš ar nepacietību gaida iespēju sadarboties ar ēnu referentiem, lai strādātu pie līdzsvarotiem kompromisu grozījumiem. Esmu pārliecināts, ka viņš būs pie jums visiem pieejams pavisam drīz, lai to visu ar jums apspriestu. Viņš ar nepacietību gaida arī jūsu grozījumus. Kā jūs zināt, mēs kā zaļie parasti vispārīgi atbalstām tādu spēcīgu konkurences politiku Eiropas komisijas, no Eiropas komisijas puses. Uzskatām, ka kopējiem vienotam tirgum ir vajadzīga spēcīga kontrola, tad, kad runājam par konkurenci. Un konkurencei turklāt jābūt arī godīgai. Tāpēc mums patīk tas, ka komisija šeit ir uzķērsies pie tāda ļoti sarežģīta jautājuma, respektīvi nodokļu subsīdijām un fiskālajām subsīdijām. Uh, kontekstā arī pat selektīvajām priekšrocībām, kas šais jomās tiek atsevišķiem uzņēmumiem piešķirts. Bet mēs uzskatām, ka šī gada konkurences ziņojumā pamatā vajadzētu izklāstīt trīs prioritātes. Respektīvi, parlamentam vajadzētu spēcināt savu balsi, neietvarot visus ekonomikas subsektorus, uh, bet gan definējot tos jautājumus, kuros pilsoņu prāt konkurences politikai būtu jābūt citādākai, līdzsvarotākai. Līdz ar to pirmais izaicinājums, protams, ir ekonomikas digitalizācija, digitālo tehnoloģiju uzplaukums eh, nes līdz gan iespējas, gan arī nu, problēma jautājumus, un dati kļūst galvenais ekonomiskās svars vektors uzņēmumu savus preces dizainē tā, lai tiktu par zemu cenu ievākt pēc iespējas vairāk datu no to lietotājiem. Un tikko tie de facto, un tādējādi de facto viņi iegļūst kontroli pār šiem datiem, un tad tālāk viņi savukārt eh, sancenšus no šo datu lietošanas izslēdz tādā veidā radot šķēršļus, piemēram, arī pašiem patērētājiem un radot piekļuvas problēmas novatoriskiem pro produktiem un pakalpojumiem. Šie uzņēmumi nereti nosaka, piemēram, negodīgus kontraktu līguma noteikumus. Turklāt pieprasa plašu atļauju vāka datus par patērētājiem, kuri visdrīzāk nemainīs piegādātāju vai nu tāpēc, ka pastāv barjeras pārējie pie cipara operatora vai spēcīgi tīkla efekti. Uh, Eiropas komisija ir veikusi konsultāciju par konkurences politikas eh, veidošanu digitālajā jomā, un šeit ziņojumā nāk klajā ar konkrētiem priekšlikumiem. Mēs atbalstām to, ka datu kontrole jāskata kā eh, tirgus varas ekvivalents, ja raugāmies uz 102. pantu TFEU, ņemot vērā neseno attiecīgās eh, Vācijas likumdošanas reformu. nepieciešams pieprasīt atbildību arī no tiešaistas platformām un sociālo tīklu provideriem, lai ņemtu vērā tādas situācijas, un tas otrkārt, kā piemēram apvienošanās starp tādām kompānijām kā WhatsApp un Facebook, nepieciešams ciešāk paskatīties uz apgrozījumu sliekšņiem, kas pašreiz tiek izmantoti kā tas palaidēja ekonomisms, kas, eh, rada nepie, kas iekļauj kontrolas lokā. Bet šai gadījumā reklāma jautājumi arī nav maznozīmīgi, un eh, Te jāņem vērā, piemēram, lapas apmeklētāju skaits. Digitālā ekonomika kļūst ar vien um, plašāka. Un nereti dažādi veidi netaisnīgi izturēšanās uh, tiek pastrādāt ar vien biežāk. ir daudz vienkāršāk rīkoties pret konkurences noteikumiem. To mēs redzējām Google gadījumā, kad līdz brīdim, kamēr tika pieņems tiesas lēmums, lielākā daļa konkurentu no tirgus jau bija iz, izskausti, izspiesti. Un šai kontekstā ziņojums uh, iesaka komisijai efektīvi izmantot arī pagaidus mērus un pasākumus, vienlaikus nodrošinot, protams, atbilstīgu tiesas prāvu un aizsardzības tiesības uzņēmumiem, kas tiek izmeklēti. Nu, un, protams, ka mums nepieciešama arī teorija par kaitējumiem, kas tiek nodarīti ne tikai pievēršoties konkrētai cenai, bet ņemot vērā arī nefinanciālos aspektus, kā piemēram pilsoņu privātumu. Otrs milzīgais jautājums, ko vēlamies uzsvērt šai kontekstā, ir tas, ka konkurences politika nevar atļauties rīkoties, ne, neņemot vērā pār realitātu citos sektoros kad runājam par pārtiks piegādes ķēdi, piemēram, mūsos rada bāžas šie pārāk tālajošā koncentrācija, kas tā rezultātā nodara kaitējumu lauksaimniekiem vidēji, patērētājiem un beigu beigās arī novatorismam, eh, samazinot konkurenci. Eiropas komisija pavisam nesen, piemēram, apstiprinājusi eh, mērģerību uzņēmumu apvienošanos Un mūsu prāt šajā gadījumā mērķi, kas iekļaut līguma attiecībā uz patērētā aizsardzību un pārtiks piegādes drošību, tiek pārkāpti. Tādējādi nepieciešams strauji pārskatīt apvi, uzņēmu apvienošanās uh, tiesību aktus, tā lai Eiropas komisija varētu atbilstīgi izvērtēt sabiedrības intereses šāda veida mērģeru kontrolas gadījumos. Tieši tā kā to šobrīd, eh, jo šobrīd to var darīt tikai dalību valstis. Gan drīz jau esmu pabeidzis un lai arī konkurences tiesības un to īstenošama spēja šobrīd vērsties pret pārliecīgu vāras koncentrēšanos viena rokās uz pārtiks tirgu, tomēr esam novērojuši, ka arvien vairāk tiek identificēti uzņēmumu karteļi, kas e, sadarbojas, e, izslēdzot mazākos tirgus dalībniekus un tādējādi novēršot to, ka tiek piemērot augstāk vidas aizsardzības e, standarti. Paldies priekšādētāji. Un lūk, tādas prioritātes ir mums šai ziņojumā. Tāpat arī par mm, vēl te citas lietas attiecībā uz finanšu spēlētājiem, kas jāpārskata. Tautas partijas vārdā Gunārs Hofmārks. Paldies priekšādātāji! Paldies referentam, nu, caur Gigoldu kungu, paldies arī par ļoti labo darbu. Es katrā ziņā no labprāt piedalīšos diskusijās un sarunās turpmāk. Nu, pāris piezīmes. Pirmām kārtām visi jau vēlas, lai konkurence notiktu līdz brīdim, kamēr tiešām konkurēt viņiem blakus parādās. Un tāpēc ļoti svarīgi redzēt šo plašāko ainu, jo Eiropas tirgus dinamika taču gal galā balstās uz konkurences principiem. Domāju, ka mūsu uzdevums ir rīkoties precīzi, bet arī vienlaikus plaši. Respektīvi, mums jāpārliecinās, ka tas ir tirgus, kas ir atvērts jauniem ienācējiem un arī pārobežu ienācējiem. Un tas ir, ir tas galvenais princips, kas ļautu mums konkurence veicināt. Mēs vai nu varam regulēt pašreizējos uzņēmumus, vai varam atvērt tirgu jauniem ienācējiem un konkurencei. No, nojaucot barjeras, nojaucot sliekšņus un tā tālāk. Saku to tāpēc, ka tās nav divas atšķirīgas pieejas attiecībās konkurences tiesībām, un nesaku, ka viena ir pareiza un otra nē bet ir jāspēj virzīties uz priekšu kombinācijā, kombinējot abas šīs pieejas. Runājot par digitālo ekonomiku un digitālajiem pakalpojumiem, es domāju, ka svarīgi varbūt nākt klajā ar vēl vienu izvērtējumu par digitālajām platformām, kas te tiek aprakstīts. Es domāju, ka svarīgi atzīmēt ka daudz digitālie pakalpojumi ir tieši atvērti jauniem ienācējiem tirgu, it īpaši attiecībā uz ceļošanu, piemēram. Tas tā ir milzīgā pakalpojuma jomā. Nu, tā tad ir bijusi iespēja ienākt jauniem ienācējiem tirgus spēlētājiem, līdz ar to nu, arī mainīt cenu līmeni tādā veidā, ko, ko mēs nebūtu paticējuši pirms kādiem gadiem. Tāpēc platforma pakalpojumi drīzāk veicina pakalpojumus virknē tautsēmniecības sektoru lielākā mērā nekā mums tas būtu licies pirms desmit gadiem. Otram kārtām ļoti svarīga lieta ir arī ļaut ienākt tirgu jaunām platformām sociālajām platformām, piemēram, par ko runājam šodien, nu, ir tikai nu, kāda desmit gadu pieredze, vēsture. Un patērētāji kā koncepcijas mm, jēga ir tajā, ka, ka pakalpojumi pieejami visā tirgu. Un tāpēc fragmentācija būtu mm, no, skat, no patērētāja skatu punkta savā ziņā ne tik vien vēlam, bet ļauj pat ienākt jauniem spēlētājiem. Un tāpēc esmu pārliecināts, ka pēc, teiksim, desmit gadiem mēs vairs nerunāsim par digitālajām platformām, nu vismaz tām, par kur runājam šobrīd. Svarīgākais uzdevums ir pārliecināties, ka esam nodrošinājuši atvērtību jaunienācējiem. Tālāk nodokļu jautājumi un banku jautājumi. Domāju, ka svarīgi pārliecināties, lai nodokļu politika netiek izmantota, lai mainītu no konkurences noteikumus. Nedrīkst nodokļi kropļot konkurences, par to mums jābūt vienprātībā. Un tā arī ir svarīga pieeja, kas attiec uz bankām. Arī šeit ir, protams, tāda jauna mm, iespēja izmantot visus šos noregulējumus un valsts intervences Un šeit mums kā parlamentam jāizstrādā drošības klauzulas. Jums jā, jābeidz savu uzstāšanās. Bet, nu, svarīga, svarīgs jautājums vēl ir arī enerģētikas jautājumi. Un visi šie Gazprom, piemēram, lieta. Bet priekšādātāji ar to arī varbūt savu uzpākšanos veikšu, tāpēc, ka jūs man vairs neļaujat runāt. Tibors Zānī tālāk. Paldies, priekšādātāji! Es konkurences politika tiešām ir instruments, kas ļauj nodrošināt atbilstīgu vienotā tirgus darbību, un pateicoties šim parlamentam un komisijai, un it īpaši arī komisārei Vestagerei, mēs jau, mums jau ir izdevies daudz pozitīvu sasniegt pēdējos gados. Gribu jums atgādināt par vienu no šādām pozitīvām iniciatīvām nu, piemēram, S&D grupas iniciatīva, kas ļoti efektīva nākotnē varētu būt respektīvi nacionālos konkurences iestāžu īstenošanas um, pilnvaras. Par to jau esam vienojušies. 16. gadā es sagatavoju par to ziņojumu, sakot, ka konkurences tiesību jomā mm, tas nozīmīgi. Ja ņemam vērā svarīgās pārmaiņu šogad, es domāju, ka lūk atkal panāksim ko labu pilsoņu labā. Tagad atgriežoties pie šī ziņojuma, uzskatu, ka Reimona kungs ar panākumiem ir paveicis savu pirmo uzdevumu. Zinām, ka šāda ziņojumam ir, nu, ierobežojumi zīmju skaitā, bet. Reimon kungs tāpat laikā ir spējis identificēt vairākus svarīgus aspektus konkurences jomā. Neiedziļinoties detaļās, var tikai apstiprināt, ka mūsu grupā atbalsta to, ka jāiestājas par videi draudzīgu konkurenci, un mēs turklāt uzskatām, ka svarīgi ir skaidri un korekti regulēt digitālo ekonomiku. Un, bet mums nav nekas arī pret, ja par te runāsim arī par enerģijas sektoru, kā iepriekšējais runātājs norādīja. Mums tāpat laikā svarīgi ir arī skaidri minēt politiskās prioritātes attiecībā uz novatorismu veicināšanu, darba vietu radīšanu, izaugsmu, investīcijām, it īpaši patērētāja aizsardzību, vienotā tirgus spēcināšanu, pievēršoties tieši digitāliem vienotajiem tirgum. Pirms pāris gadiem to jau minēju un atkārtoju to šoreiz, ka mums nepieciešams vairāk spēcināt vienoto tirgu ar fiskālo savienību Tas ļautu nodrošināt līdzsvarotu konkurenci Eiropas Savienību. Priekšādātāji tāpat laikā mēs uzskatām, un, ka komisijai būtu jāprecizē noteikumi, kas tiek piemēroti valsts atbalstam finanšu sektorā, bez tālākas iedziļināšanās detaļās par konkrēto saturu un kādi, tajā, kādi būs mūsu grozījumi, grib uzsvērt pāris lietas. Esmu joprojām pārliecināts, ka Eiropas parlamentam vajadzētu piešķirt koplēmumu pilnvars attiecībā uz konkurences politiku, un tāpēc mēs aicināsim grozīt līgumus šajā jomā. Esmu pārliecināts ka mums būs ļoti auglīga sadarbība arī ar referentu un ēnu referentiem un tāpat ceru, ka tā rezultātā nonāksim pie atbilstīgiem kompromisu grozījumiem, apmierinot visas puses. Mūsu gala mērķis būtu galu galā veicināt un uzlabot eh, cilvēku un uzņēmumu labklājību. Paldies priekšsēdētāji. EKR grupas vārdā Sanders Lūns. E, jā, tā tad es aizstāvu Zīles, es aizstāvu Zīles kungu, kurš atvainojas, ka mēs, eh, ka nevarēja ierasties šeit. Mēs eh, uzteicam referenta panākto un vēlētos pateikt to, ka ECR grupai ir ļoti svarīgi, ka referents ir izvēlējies uzmanību vērst uz nozara atšķirībām, tā vietā, lai uzsvērtu dažādu uzņēmumu atšķirības. Un Zīles kungs uzskata, ka tādā veidā ziņojums ir kļuvis jēgpilnāks un uzsver tieši sistēmiskas problēmas, uh, runājot par digitālās ekonomikas izaicinājumiem. Vienlaicīgi Roberts uzskata, ka citas nozars un citi ražotāji un citi līdzīgi gadījumi arī tos vajadzētu pieminēt šajā ziņojumā. Piemēram, Zīles kungs eh, vēlas runāt par transporta nozara kopumā un ceļu pārvadātājiem, ceļu pārvadājumiem īpaši tieši tikpat lielā mērā runājot par enerģijas sektoru. Tādā veidā tas arī ir saistīts ar, eh, godi, ar līdzvērtīgas komercprakses un godīgas komercprakses eh, izplatīšanu un tā tālāk. Tas eh, ir Roberta Zīles teiktais. No savas puses vēlētos piebirst klāt, lai nebūtu tā, ka tas eh, kļūst par sava veida eh, nodokļu ziņojumu. Mēs šeit runājam par konkurenci, par konkurences politiku. Un eh, šobrīd es domāju, ka to vajadzētu ņemt vērā arī referentam. Tas ir pirmais. Par de, otrais par devīto punktu. Es ļoti augstu vērtēju to, ka un, ja pareizi atceros, pagājušajā gadā tas bija Vestergārdas kundze, ar Vestergārdas kundzi ziņojot ar Vestergārdas kundzi runājot tātad par konkurences politiku, mēs joprojām diskutējam par augsta līmeņa lēmumiem, tāpēc es ceru, ka mums izdosies kaut ko pielikt klāt no mūsu idejām zaļās grupas referenta tekstā. Priekšsēdētājs citus ēnu referentus neredzu, tāpēc došu vārdu konkurences DG pārstāvim Karlasam Stēvamosem. Lūdzu, vārds jums. Diemžēl man ir jāmē, jālūdz jūs runāt pēc iespējas lakoniskāk, jo mums ir palicis vēl viens dienas kārtības punkts izskatāms. Komisijas pārstāvis, paldies! Paldies arī es eh, vēlētos pateikties referentam par to, ka jūs esat sagatavojuši šo ziņojumu un vēlētos pateikties eh, komitejai par vienmēr izrādīt to atbalstu vai vismaz izpratnu cieņu pret eh, DG konkurences sagatavotajām idejām. Uh, Referents ir eh, izvēlējies uzsvērt vairākus akcentus. Mēs lielā mērā izprotam tos izaicinājumus, ar kādiem saskars konkurences politika digitālā laikmetā bet tas sniedz kā iespējas, tā ir saistīts arī ar zināmiem riskiem. Un e, mēs saprotam, ka ir tādi aspekti, kas ir ārpus konkurences politikas aptvērumu un ārpus e, cenām, piemēram, kā uh, uzņēmumu sapludināšana un arī kā datu apkopošana un iegūšana to visu ietekmē, piemēram, datu izmantošana. Un, protams, arī uh, likumdošanas īstenošana dažās eh, digitālajās platformās. Mēs vēlamies būt flagmaņu pozīcijās un Vestāgers kundze tāpēc ir uzsākusi ekspertu apklaušināšanu, kas eh, pavisam drīz sagatavos digitalizācijas ziņojumu. Šo ziņojumu ir paredzēts izskatēt uh, izskatīta janvārī organizētajā konferencē, un mēs uzsāksim arī sabiedrības eh, apklaušanāšanu. Šobrīd esam uzzinājuši apmēram 100 lielo tirgus spēlētāju domas, un saprotam, ka arī parlaments šajās debatēs tiks eh, uzaicināts un jau piedalās. Otrs, tas arī jau šeit izskanēja, ir dažādi, tātad dažādu konkurences politikas ietekmu uz vidi. Un eh, zināmā mērā arī noteikumu īstenošanā mēs to ņemam vērā un jaunu ideju sagatavošanā. Jūs jau pieminējāt Bayern Monsanto, tātad lauksaimniecības ķīmijas nozarē izskatot dažādus aspektus, mēs uzsvaru vērsām ne tikai uz cenu, bet arī uz eh, inovatīviem pasākumiem un inovatīviem risinājumiem, kas eh, padarītu mūsu vidi un mū, padarītu vidi veselīgāku un mūs visus par ilgdzīvotājiem. Bet uh, ir jau skaidrs, ka šajā nozarē inovācijas turpinās un jaunrada zeļ un plaukst. Komisāri arī savā prezentācijā uzsvēra to, ka tās nozars, kurās konkurences politika tiešām var dot savu, tiešām var vērst pozitīvas izmaiņas, piemēram, aizsargājot vidi, tad mums vajadzētu izstrādāt arī zināmus etalonus šādām nozerēm. Ar to arī beigšu savu sakām un esmu gatavs atbildēt jautājumiem. Prieksēdētājs, paldies! tā tad EPP, tātad komisijas teiktajam, Zīgoldkungs. Jūs teicāt, EPP e un ECR tika pieminēta e, enerģijas nozara. Uh, un es ceru, ka diskusijās tas izgaismosies, kaut arī ziņojumā tas nav. Paldies komisijai tātad. Jūs jau pieminējāt par konkurences kropļošanu. Konkurences kropļošanu CO2 izmešu ziņā no trešajām pusēm. Tas eh, tiešām izkropļo godīgu konkurenci energotirgu un, piemēram, runājot par kodolu eh, enerģiju, par eh, fosīlajām degvielām Nākamais ar interesi, Gunāra, klausējos jūs teikto par platformām. Piekrītu jūsu idejai, ka bieži vien platformas rada jaunus tirgus, tur, kur tie vēl nav izveidojušies. Līdz ar to mēs neesam pret platformām, bet daudzos apakštirgos ir patiesībā spēkā oligopolija vai monopolija, kas noved pie tirgus manipulēšanas un tas noved savukārt pie augļošanas, ja vēlaties. Līdz ar to um, mūsu politiskā grupa iestājas par mazajiem hoteļiem, kuriem ir jādod booking komam 15% no saviem ieņēmumiem, un tas pats attiec uz citām turisma platformām. Uh, Patiesībā es uzskatu, ka šie 50% būtu jādod reģionu attīstībai, ja tāda vispār eksistē. Un es domāju, ka mums ir jādara viss, lai, šos, š, lai šādas maksas platformām nedotu. Vēl bez tam komisija jau to pieminēja, tā tad Bayern Monsanto uzņēmumu savienošana. Priekšsēdētājs mēģina pārtraukt runātāju, bet Gīgolda kungs tu, turpina nasku uz priekšu. Nē, tomēr nē. Priekšsādātājs ir pārtraucis Gīgoldu kungu. Grozījuma iesniegšana ir 26. oktobrs, 33. E, decembrī ir paredzēts balsojums ekon, nobēra priekšsēdētājs un tagad ir ECP ziņojums Gabriels Mato. Paldies, priekšsēdētāja kungs, es turpināšu savā dzimtajā valodā. Paldies, e, paldies. paldies Pagājušajā nedēļā mums bija ēna referenta tikšanās, un mēs ārkārtīgi radoši strādājām. Ir iesniegt apmēram 30 grozījumu, un patiesībā tas nav daudz. Problēma ir tāda, ka šie grozījumi katrs e, velk vezumu savā virzienā. Bet um, patreizējā situācija ir kāda. Iepriekšējais gads ir vērtējams ļoti pozitīvi, daudzās e, un bieži vien iemesls ir bijusi tieši ECB īstenotā politika, un ECB īstenotā politika daudzu gadu garumā, kas šobrīd ir nesusi augļus. Ir skaidrs, ka ekonomiskā politika iet pareizajā virzienā un ir paredzēts Eiropas Savienības iekšienē 2% pieaugums un arī uh, Eh, un arī nodarbinātības pieaugums, tātad bezdarbs kritīsies. Tomēr vajadzētu ņemt vērā zināmas nozars un noteikti ir jāņem vērā, kā veicināt jauniešu nodarbinātības pieaugumu un kā ekonomisko izaugsmu Eiropā ietekmēs Brexits. Uzskatu, ka ir ļoti svarīgi iestāties arī par uh, investīcijām labvēlīgu vide Eiropā. Un eh, patiesībā tās nozars, kuras vēl nav pietiekami atkopušās pēc krīzes, tam vajadzētu ECB palīdzēt, lai tām būtu vieglāk aizņemties un eh, kaut ko reāli dot reāli ekonomikā, jo ir daudzas nozars, kas ir ekonomikas mugurkauls, kas joprojām vēl nav tā īsti atjēgušās pēc krīzes. Iesniegtajos grozījumos atspoguļojas, ka dažādi politiskie spēki raugās dažādus dažādiem ekonomikas motoru uz priekšu dzenošiem aspektiem, un arī drusku atšķiras eh, skatījums uz naudas atmazgāšanu. Bet atcerēsimies, ka ECB ir neatkarīga institūcija, un tā ir tieši ECB, kas uh, gan analizē un izvērtē to, kas notiek ekonomikā, gan arī pieņem lēmumus, ko ieteikt politiķiem, ko tālāk darīs. Es eh, domāju, ka ziņojums būs niansēts un domāju, ka mums eh, izdosies vienoties. Paldies, priekšsēdētājs saka par, eh, par ļoti sintezēto veidu, kādā jūs prezentējāt. Nu, tagad Morgano kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs.